skatījuši šo darba kārtības punktu. Paldies par piedalīšanos, paldies vēstniekungam par piedalīšanos. Un tie, kas dosies uz Buenos Airesu, kas um, piedalīsies G20 parlamentārajā fórumā, noteikti gaida šo pasākumu ar lielu nepacietību. Un tā kā mēs esam ļoti. Tā, ma, laika ierobežoti, esam gatavi ķerties pie 11. punkta viedokļa apmaiņa par tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Dienvidāfrikas Republiku. Es uzreiz gribētu sveikt eh, vēstniecības pārstāvi, Dienvidāfrikas Republikas eh, vēstniecības pārstāvi, pārstāvjus eh, šīs grupas vadībā ir Vēstnieka kungs, Baso Sanku kungs. Es atvainojos, saka priekšsēdēs par neprecīzu uzvārdu izrunu. Un jūs arī varat izlabot šo izrunu, ja es to pateicu kļūdaini. Tad mums ir Inta komitejas locekļi, kas dosies uz Dienvidāfriku oktobra beigās. Uh, Tur mērķis ir mm, izvērtēt mm, mūsu EPA īstenošanu, kur jau ir apetējuši divi gadi kopš e, šī īstenošana notiek, un tad vēl mēs runāsim par tirzniecības attiecībām divpusējām šīs misijas laika. E, šim, šo jautājumu mēs neesam diskutējuši komitejā jau kādu ilgāku laiku, tāpēc ir pienācis īstais brīdis šādu sarunu veikt, un es došu uh, vārdu eh, Digitrade pārstāvei eh, Askos kundzei. Ir jā, Askos kundzei, un viņi pasācīs par komisijas ieskatu šajā jautājumā. Paldies! Paldies! par šo iespēju izteikties e, šajā brīdī, kad Eiropas Savienība un Dienvidāfrikas attiecības iziet cauri tādam grūtam periodam. E, bet gribētu e, pateikt par attiecībām Dienvidāfrikas Republiku. Dienvidāfrikas Republika ir vienīgā strateģiskā partnere Eiropas Savienībai šajā reģionā. Ekonomiskā sadarbības dimensija un ne tikai ir ļoti svarīga. Uh, Eiropas eh, Savienība ir pirmais tirdzniecības un investīciju partneris eh, Āfrikā. 78% eh, no visa FDI tiešām investīcijām un vairāk par 70% no tirdzniecības apgrozījuma. Mēs esam apsteiguši citus um, dalībniekus kā piemēram Ķīna un ASV, kur attiecīgi in, pēc investīcijām ir tikai 18% un tirsniecības apgrozījums 7%. Eh, eh, Sadek EPA kopā ar Mazambikus, Vazelendu un Batsvanu arī Dienvidāfrika ir puse šim nolīgumam. Eh, un nolīgums darbojas jau divus gadus. Dienvidāfrikas republika šajā nolīgumā ir arī īpaša nozīme, jo prezentā citiem sadk mm, dalībniekiem šīm valstīm nav, nav pilnība tirgus atvērtība citām valstīm atvērtība produktiem ir 94%, bet Dienvidāfrika ir atvērusi 85% ES produktu līnijām. Mūsu sadarbībai ir arī bremzējošie momenti, Mm, piemēram, viena problēma ir putnu gaļas eksports no Eiropas Savienības uz dāru. Šis nav pirmā reize, kad, šī nav pirmā reize, kad mēs par to runājam, un tāpēc ļoti īsi es gribētu atgādināt šo problēmu būtību. 2015. gada um, dāru uzlika antidempinga nodevu attiecībā pret trim valstīm, tā bija apvienotā karalists, Nīderlande un Vācija. Tātad šie importā tarifi demografi joprojām darbojas, un mēs neapstrīdam tos pēc būtības. 2016. gadā eh, tika aizliegts eksports no astoņām no desmit dalībvalstīm dēļ putnu gripas. Eh, bet nesen šis liegums ir Polijai un Spānijai ir atcelts, bet sešām valstīm tas vēl ir spēkā. Lai arī šīs sešas valstis ir jau pasludināts kā brīvis no putnu gripa grupas, un tas ir noticis pirms gada. Tātad mēs neredzam nekādu iemeslu, kāpēc šis e, eksporta liegums e, ir eksistē tik ilgu laiku. 28. septembrī Dienvidāfrikas muitas savienība uzlika nodokli 35% apjomā uz Eiropas vistu gaļu. Tas eh, ir balstīts uz sadka epa, tādi pasākumi tur ir pieļaujami noteiktos apstākļos, tomēr mēs uzskatām, ka šie noteiktie apstākļi šajā gadījumā nav iestājušies. Tā kā mm, šeit ir runa eh, mm, negatīvi ietekmēt vietējo nozari, mēs eh, redzam, ka tas nav ēpā, kas ir radījis importu pieaugumu Dienvidāfrikas republikā. Šis eh, pasākums, eh, šis pēdējais nodoklis pilnībā pār, liek svītru pāri visam es eksportam uz uh, Dienvidāfrikas republiku. Tas ir neproporcionāls pasākums. Eiropas Savienība ir zaudējusi lielu tirgus daļu Dienvidāfrikā. Un šo zaudēto daļu ir e, sagrābus e, ASV un Brazīlija. Šī te ietaupītā no Eiropas Savienības daļa nav aizgājusi vietējiem ražotājiem. Bez putnu gaļas e, ir arī citi bremzējošie momenti vai problemātiskie faktori, piemēram, tekstilsektors ir ar problēmām. Mēs cenšamies rast konstruktīvu risinājumu sadarbībā ar partneriem Eiropas komisijas delegācija šobrīd atrodas Dienvidāfrikā. Mēs runājam par šiem jautājumiem ar ietiecīgajām iestādēm. Ļoti ceram, ka sarunās parādīsies kāds kompromiss. ES Dienvidāfrikas samits notiks 15. novembrī šeit Bristelē, un mēs noteikti cenšamies panākt maksimālu progresu līdz samits sanāksmi. Tad eh, vēl būs ES sadek um, tirniecības un attīstības uh, komitejas sanāksme. Tā ir sanāksme, kur darbojas augstākās amatpersonas. Un um, sanāksme fokusējas uz EPA nolīgumu īstenošanu. Nākamā gada februārī notiks pirmais ES sadek uh, EPA padoms sanāksme. Tas viss notiks Keiptaunā, Dienvidāfrikā. Afrikā Mēs e, šobrīd jau gatavojam dokumentus e, šai sanāksmē ar konkrētiem rezultātiem. Un tad, kad e, parlamenta delegācija dosies uz Dienvidāfrikas Republiku, mēs ļoti ceram, ka šī sanāksme veicinās mūsu attiecību uzlabošanos. Notiks arī uh, Mm, tehniskā sanāksme pirms jūsu vizītes. Tā notiks 24. oktobrī, un tur mēs sniegsim arī detaļas no mūsu puses. Un nākamajā reizē es ļoti ceru, ka varēšu ziņot kaut ko pozitīvu no Dienvidāfrikas. Un nu, paldies! Un tagad um, mums ir Inta pastāvīgais referents šajā jautājumā Nadja Hiršas kundze lūdzu. Sehr geehrter Herr. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, kolēģis. Vispirms paldies komisijai par ievadu uzrunu un sniegto pārskatu par situāciju. Tirzniecības nolīgumi ar Āfrikas valstīm ir svarīgi kaut vai tādēļ, ka ir jāturpina, ka tur nu nolīgumā uzsāktā sadarbība un AKK valstis eh, arī asimetriski pieņem šīs attiecības. Eh, un tagad ir jāstrādā pie pēckotunu procesa. To vajadzētu paturēt prātā. Līdz ar to šīs vienošanās sekmīga īstenošana un īstenošanas uzlabošana, kas arī ir nepieciešama, ir tik svarīga mums visiem. Pamatā es priecājos, ka progress, kas ir panākts Dienvidāfrikas Republikā un visā reģionā, ir īpaši izceļams. Šeit var eh, runāt par eh, gaisa pārlidojumu sistēmas eh, izlīdzināšanu un dažādu šķēršļu likvidēšanu. Šie ir punkti, kas ne tikai palīdzēs pašai sabiedrībai uz vietas, bet arī veicinās ekonomiskās attiecības. Kas attiecas uz tirzniecības attiecībām ar eh, reģionu kopumā un konkrēti Dienvidāfrikas Republiku, tur ir daži izaicinājumi, mēs tos tikko dzirdējām, tā skaitā par vistas gaļu. Tas nav tik vienkārši viss. Bet eh, efektīvāka īstenošana ir ne, ne, neatraujami saistīta ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, kas līdz šim nav bijusi pietiekama. Līdz ar to es no komisijas vēlētos noskaidrot, uh, Vai komisija saredz kādu progresu arī šajā jautājumā? Tas ir ļoti būtisks punkts, lai e, īstenošanā varētu panākt lielāku progresu. Tāpat arī ciešā saikne ar vietējo ekonomiku un pilsonisko sabiedrību, lai veidotu šo savstarpēju uzticēšanos. Tas man interesē no komisijas, vai viņi šajā jomā saredz kādu progresu. Un pieņemu, ka mūsu vizītes laikā oktobrī būs pieejama vēl papildu informācija, eh, lai eh, šeit arī Briselē samitā uzzinātu vairāk. Paldies! Thank you very much. Now we have. Paldies. Tagad došu vārdu referentiem. Un, ja ir klāts Tad dodu vārdu Gabrielam Mato no Tautas partijas grupas, bet es viņu neredzu, tad bez kavēšanas dodu vārdu sociāldemokrātiem Joachim Šusteram. Äh, es piekrītu referentes viedoklim, ka šis nolīgums ir ļoti svarīgs un mums ļoti interesē sekmīgs iznās, iznākums. iznākums Šis bija strīdīgs nolīgums, un šeit nav runa tikai par tirzniecības e, attiecībām. Tāpēc no komisijas vēlos noskaidrot, cik lielā mērā citas daļas tiks īstenots. Nevelti tas saucās partnerības nolīgums, nevis tikai brīvās tirzniecības nolīgums, jo runa ir par to, ka ir, tiek veidota plaša sadarbība ilg. Um, Ilgspējības mērķi tiek īstenoti, vai vismaz cenšas to darīt, Kā tur sokas ar īstenošanu? Kā izdodas iesaistīt pilsonisko sabiedrību vai NVO? Ir daudzas aktivitātes jau uzsāktas, vai tās ir pozitīvi īstenojušās, vai varbūt ir kādi šķēršļi, grūtības. Mani interesē pašreizējā situācija šajos jautājumos. Jūs minējāt, ka februārī būs uh, arī ministru padomu reģionā. Kādi temati tur tiks skatīti? Varbūt tas jau ir zināms šobrīd, ir gatavojoties, nu vismaz uzsākot gatavošanos. Skaidrs jau, ka šobrīd nebūs pieejams e, noslēguma paziņojums šis komunikē, bet nu, varbūt ir kādi temati vismaz apspriežamies zināmi. Arī ECR grupa nav klāta. Helmuts Šalts no Goja. Also not around. Arī nav klāts. Heidi Hautala no um, Zaļo grupas. Arī nav klāts. Vai vēl kāds deputāts vēlētos izteikties par šo jautājumu? Cita nav tādā gadījumā. Pirms es atkal dodu vārdu trade ģenerāldirekcijai, es lūkšu vēstnieku viņa ekscelencija Dienvidāfrikas vēstnieku izklāstīt savas valsts viedokli. Vēstniekums, vārds jums. Um, Paldies. Priekšsēdētāji Zahradelkungs. Mēs uh, vēlētos paust savu atzinību par iespēju diskutēt par tirzniecības attiecībām ar Dienvidāfriku. Eiropas Savienība ir Dienvidāfrikai ļoti nozīmīgs tirzniecības partners ilgu gadu garumā, un mēs vēlētos šīs eh, ilgstošās attiecības turpināt. Turklāt, ņemot vērā to, ka Dienvidāfrikā demokrātija padziļinās, ekonomiskās izaugsmes eh, izaicinājumi, ar kuriem saskars mūsu valsts, eh, paliek un mums vajadzētu stiprināt para savstarpējo partnerību un sadarbību ar Eiropas Savienību. Priekšsēdētāji uzsvēršu to, kā Dienvidāfrika no sirds tic multilaterālismam, integrācijai ne tikai dienvidu reģionā, bet visur kontinentā, un mēs esam ar savu lomu šajā sakarā. Kā jau tirdzniecības delegācija norādīja, Mums ir eh, sadeka Eiropas Savienība eh, eh, partnerattiecību nolīgums. Mēs negribētu nodēvēt minētos aspektus pār traucēkļiem. Mēs mēģinam īstenot tiešniecības nolīgumu vislabākajā veidā, Un mēs uzskatām, ka neatkarīgi no izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, mums ir jāpanāk rezultāts notiekuma ietvaros. Tāpat priekšsādātā izskanēja eh, pie, piezīme par putnegāļu. Mūsu prāts, kā sadek, darbojas saskaņā ar savām tiesībām noteikt piesardzības pasākumus Mūsuprāt, šie sadekļu noteikumi ir izveidoti saskaņā ar klauzulām, e, kuras izstrādātas ņemot vērā Eiropas Savienības viedokli. Mēs saprotam, kā tas var būt kā izaicinājums mūsu perspektīva. Uh, attiecībā uz šo uh, jautājumu ir atšķirīga nekā Eiropas Savienībai. Mēs strādājam, lai jautājumu atrisinātu. Un, jā, ir izskrieši apgalvojumi par negribīgu attieksmi no mūsu puses, tad tā tas nav. Mēs vienmēr esam aicinājuši skatīt dažādas opcijas vai tas attiektos uz kopīgo paketi visiem jautājumiem, kas ir sarežģīti, lai mēs varētu skatīt, kā tos risināt. Un mēs arī meklējam iespēju The process of starting that. Indeed. Nodevām saskaņā ar epanolīgumu. Uh, eh, ar delegāciju šis jautājums tiek apspriests, un es domāju, ka mums izdosies rast vienotu viedokli. Mēs esam saska, sakarā ar putnu gripas gadījumiem tikušies ar sešu valstu pārstāvjiem, kas vēl aizvien tiek skartas. E, Pretorijas sanāksmē pārskata šos jautājumus, un mūsuprāt, svarīgi ir ieviest EPA e veiksmīgā veidā. Turklāt mēs uzskatām, ka tas būs pamats nākotnes attiecībām AKK kontekstā un arī e, brīvās tirzniecības e, zonai. Noslēgumā priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka ir citi vēl ir jautājumi, piemēram, tērauds alumīnijas. Mūsu prāts. Eiropas Savienība ir pieņēmusi vienpusēju lēmumu Dienvidāfrikas sakarā, un kad mēs lūdzām paskaidrojumus, mums tika paziņots, ka tā ir, ir bijusi kļūda, ka tā tiek risināta. Tomēr mēs vēlētos šo jautājumu risināt, eh, lai mē, eh, pienācīgi, lai šādi traucējumi mūsu attiecībās nebūtu. Un visbeidzot, es vēlētos paust eh, pateicību par iespēju uzstāties Inta komitejā, un mēs aicinām Inta komiteju apmeklēt Dienvidāfriku, lai varētu maksimāli plaši izrunāt šos jautājumus ar mūsu sabiedrības pārstāvjiem, lai mēs varētu rast risinājumus problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Tāpat mēs ar sajūsmu uzņemam uh, ziņu par Eiropas Savienības Dienvidāfrikas samitu šī gada novembrī. Mēs ceram, ka uz samitu laiku mēs būsim šo jautājumu atrisinājuši. Pretējā gadījumā mēs ceram, ka Ceram, ka samit laikā mums būs iespēja šos jautājumus izrunāt. Manuprāt, ir svarīgi norādīt, runāt par deputātu jautājumiem, ka šis jautājums ir jāskat ne tikai kā tirzniecība, bet kā plaša sadarbība starp Eiropas Savienību un Dienvidāfriku. Un arī mums ir jāturpina uh, panākt to, lai mēs nodrošinātu vienlīdzīgas eh, attiecības un partnerību starp eh, Eiropas Savienību un Dienvidāfriku. Paldies! Paldies, Jūs ekscelences vēstniekungs! Un tagad es atkal došu vārdu Oskols kundzei no Treida ģenerāla direkcijas. Ja tomēr ir jautājumi no deputātiem no zāles tad, protams, jūs varat tos uzdot Helmut Šalts. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojiet, kā es e, nokavēju sākumu, jo man bija jānāk no citas svarīgas sanāksmes, un es nevarēju pilnībā sekot diskusijai, kas mums būtu ļoti interesanti saprast, e, ka Brexit ietekmē divpusējo uh, satiecības starp Eiropas Savienību un Dienvidāfriku reģionu kopumā, jūsu valsti tīpaši, un vai jūs arī piekrītat, ka Brexit rada kādus jaunus divpusējo tiecību punktu rūpniecībā, kurās rūpniecības jomās uh, Eh, kuras tās skar, varbūt arī komisija var kaut ko piebilst šajā sakarā. Paldies! Tas bija jautājums eh, viņa ekscelencei, un, ja ekscelence ir gatava atbildēt, es labprāt došu vārdu, pretējā gadījumā dodu tagad vārdu tirsniecības ģenerāldirekcijai. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs sekojam ļoti rūpīgi Brexit procesiem bet mēs redzam, kā tie ir iekšē procesi Eiropas Savienības eh, saimē. Mums ir uh, eh, ciešas saiknes ar Eiropas Savienību un arī ar atsevišķām tās dalībvalstīm, tā skaitā apvienoto karalisti. Un Mēs šajā sakarā pietur, sekojam ļoti cieši sarunām, procesiem, lai redzētu, kā tie attīstās, taču es uh, neņemšos komentēt e, pašreizējo stāvokli, bet mēs procesam sekojam ļoti cieši. Paldies! Paldies, Vēstniekungs! Imakulādā! Runātāja nav ieslēgts mikrofons. Pardon. Atkārtoju. Paldies, priekšsēdētāji. Es varēju apmeklēt jūsu valsti pirms uzņēmos eirodeputāts pienākumus un ir ļoti grūti jūsu valsti apmeklēt un tajā neiemīlēties. Līdz ar to es atgriezos no tās ar mīlestības pilnu sirdi par sastiegumiem. Bet e, Tomēr es gribu runāt pār daudziem lauksaimniekiem, kuri ir nobažījušies fitosanitāro kontrolu dēļ attiecībā uz atsevišķu produktu apstrādē. Jaunajā nolīgumā ar Dienvidu Āfriku tiek norādīts, kā citrus augļi no Dienvidāfrikas oktobrī, novembrī, decembrī sakrīt ar vidusjūras citrus augļu e, ražas periodu. E, es izmantošu iespēju uzdu, norādīt, kā uzdot jautājumu par to, kā norit citrus augļu eksports no Dienvidāfrikas 17. gadā, jau tagad ir 18. beigas, bet e, piebildīšu, ka šī ir pārklāšanās, kur ietekmē e, Eiropas ražotājs un arī to, kā pastāv atsevišķas sērgas, kuras skār apelsīnus Un šajā sakarā es gribētu zināt viedoklī, kāds ir gan Dienvidāfrikas valdībai, gan komisijai šajā sakarā, un it īpaši par to, kad mēs varēsim saņemt datus, lai varētu uh, pretstatīt abas realitātes. Paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties? Nē, tādā gadījumā es noslēdzu debats un došu pēc tam vēlreiz vārdu viņa ekscelencē vēstniekam un pēc tam treida ģenerāla direkcijai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzdoto jautājumu par citrus augļu eksportu uz Eiropas Savienību. Dienvidāfrikā ir ar ilgām tradīcijām citrus augļu eksportām. Mūsu ražošanas sistēmas atšķiras atkarībā no sezonas, un mēs ienākam Eiropas tirgū tad, kad Eiropas audzētāji ir beiguši sezonu. Līdz ar to mēs varam veidot konkurētspējīgas attiecības. Tālāk par fitosanitārajiem noteikumiem Dienvidāfrika ir meklēs iespējas eh, izpildīt Eiropas Savienības lielā mērā uz eh, citrus augļu eksporta rēķina, kur Eiropas Savienībai un Dienvidāfrikai ir atšķirīgi viedokļi attiecībā uz Eh, risku, ko augļi var nodarīt Eiropas Savienībai. Mēs eh, strādājam pie šiem jautājumiem, vakar tas arī tika eh, diskutēts Dienvidāfrikā, kur mēs vienojāmies, ka visiem ir jāmeklē risinājums, lai šo jautājumu varētu novest līdz risinājumam. Un mēs piesaistām augaisardzības speciālistus. Protams, Dienvidāfrika Šis bija labs gads. Mēs esam izveidojuši labu kontrolas sistēmu. Un saskaņā ar ekspertu viedokli mēs neradām ievērojumu risku Eiropas Savienības tirgumu. Paldies! Vārds. Uh, Trade ģenerāldirekcijas pārstāvēja Askolas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, īsi atbildēšu uz eh, postkotunu komentāru un eh, EPA asimetriju kopumā. Tik tiešām asimetrija ir iestrādāta visos mūsu partnerattiecības nolīgumos ar AKK valstīm. Pēc kotunu sarunas un rezultāts nemainīs neko, jo Šeit ir runa par spēkā sošiem starptautiskiem līgumiem, kuri turpina darboties pēc kotonu līguma darbības beigām. Iespējams, būs tehniskas korekcijas EPA, bet tas neskars ne principus, ne galvenos nosacījums asimetrijas sakarā. Tālāk par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos notiks tikšanās, kuru organizē Eiropas Sociālo lietu un ekonomikas komiteja Vindhūkā, Namībijā 8. novembrī. Mēs vēlamies veidot līdzīgu eh, iesaistīšanos kā sadegadījumā mūsu nolūks ir izveidot kopējo uzraudzības mehānismu, kas iekļautu abas puses uzraudzības pasākumā, kas iesaistītu ne tikai tirzniecības jautājumus, bet arī visu EPA programmu un ilgspējīgas um, attīstības nosacījumu. Apņemšanās ir, mēs virzamies uz priekšu. Un runājot par attīstības sadarbību, mēs izstrādājam problēmas, eh, programmas 6 miljoni eiro ir atbrīvoti katrai atsevišķai sadek valstī no līguma ieviešanai. Un mēs veidojam atsevišķas institūcijas, kas mums dotu iespēju no līgumus uh, īstenots pilnībā. Pār e, kopīgajām ministru padomēm es gribētu dot vārdu kolēģim Janam Vilemam Ferhaidenam, kurš šobrīd strādā pie sanāksmes sagatavošanas. Paldies! Par kopīgo ministru padomi 19. februārī Keiptaunā notiks sagatavošanās sanāksme eh, Tirzniecības un attīstības komitejām nākošajā mēnesī Johannesburgā. Sagatavošanas ietvaros es nevaru paredzēt uh, rezultātu šobrīd, bet mēs paļaujamies, ka kopīgajā Tirzniecības ministru padomē, komisāra Malmstrēma un padomas pārstāvi varēs pieņemt to, ko mēs uzskatīsim kā institucionālo ietvaru nolīgumam. Un, protams, mēs vēlētos arī panākt rezultātus pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas sakarā un nolīguma uzraudzībā. Kā jūs zināt, Šusterkungs ir strādājis, lai pārliecinātu Dienvidu Āfrikāņus par to, kā pilsoniskā sabiedrība jāiesaista līguma izpildē, kā tas ir jāformalizē Līdz šim mēs neesam apstiprinājuši, apstiprinājumu saņēmuši, bet mēs turpināsim pie tā strādāt. Un arī mēs esam piedāvājuši kopīgo monitoringa mehānismu nolīgumam, un šajā sakarā diskusijas turpinās un arī turpināsies 6. novembrī Johannesburgā. Paldies! Paldies! Un galā vārdu došu Nadjai Hiršai referentei. Vielen Dank. Ähm, zuerst, glaube ich, ist es ähm, auch vielen Dank sowohl an die. Jā, paldies, paldies äh, gan komisijas pārstāvjiem, gan arī vēstniecības pārstāvjiem. Es domāju, ka mums tas ir ļoti svarīgi, līdzīgi kā kolēģis norādīja sekot šiem tematiem, pilsoniskās sabiedrības dialogu, kas arī mums ir ļoti svarīgs aspekts. Eh, tika arī pareizi norādīts, ka tas iet daudz plašāk eh, par eh, tikai ekonomisko aspektu. Tas ir izaicinājums, protams, bet es uzskatu, ka mēs virzamies pareizajā virzienā. Un tādēļ es uh, priecātos, ja mēs varētu turpināt sekot šim tematam un komisija mūs regulāri informētu par progresu, lai arī kolēģi šeit saņemtu informāciju, statistiku, tā skaitā no samita informāciju un uzzināt par tekošo norisi. Paldies! Thank you! Paldies! Ar to noslēdzam šo darbkārtības punktu. Paldies par dalību! Īpaši paldies viņa ekscelencei! Dienvidāfrikas eh, Republikas vēstnieku kungam un viņa delegācijai par to, ka viņi varēja pievienoties mums un piedalīties viedokļu apmaiņā. Varam iet uzreiz tālāk pie 12. punkta. Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni. Šeit jau ir ieradies mūsu referents eh, Sala Frankas kungs mēs izskatīsim mūsu atzinuma projektu par AFCO ziņojumu par stāvokli sarunās par Eiropas Savienības nākotni un ar prieku dodu vārdu uzreiz mūsu referentam. Sí, gracias, <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs eh, sacījāt, šis ir atzinums ko gatavo ārlietu ministrija AFCO komiteja attiecībās debatēm par Eiropas nākotni. Ir skaidrs, ka tirdzniecības politika ir būtisks elements Eiropas Savienības ārējās darbībās un šajā sakarā mums jādara zināmas pārdomas AFCO komiteja par to, kā vajadzētu attīstīt šo politiku, kas ir viena no Eiropas konstrukcijas pamatprojektiem tuvāko gadu laikā. Es uzskatu, ka pēdējo gadu laikā ir panākts ļoti ievērojams progress, tā ir miera politika vienlaicīgi, un tāpēc mums ir jāiestrādā uh, Eh, pamatprincipi, kas ir eh, jāstiprina nākotnē. Un šajā sakarā teksts, ko es vēlos eh, piedāvāt komitejas uzmanībai, attiecās uz vadošo lomu taisnīgā, ilgtspējīgā globālā sistēmā, lai varētu garantēt starptautisko nolīgumu darbību, lai mūsu uzņēmuma kontinenti, mūsu politiskā projekta uh, uzņēmumi varētu darboties pasaules mērogā ar skaidriem noteikumiem un eh, domāju, ka eh, mūsu līnija veicināt preferenciālos nolīgumus eh, ir prioritāri, tas jātiecinām uz valstīm, ar kurām mums ir divpusēji nolīgumi, ar organizācijām, ar kurām mums nav reģionālo nolīgumu, un attiecināts izlēmīgā veidā tos pūliņus, kas ir panākti Pasaules tirdzniecības organizācijā, un mēģināts ietekmēt reformu, lai tā darbotos efektīvāk. Ir tīpaši e, pašreizajā kontekstā, kad izskan protekcionistiskas tendences un atsevišķi pasākumi, kur ir pretrunā ar mūsu interesēm un principiem, uz kuriem mēs balstāmies runājot par Eiropas parlamenta kompetencijiem un prerogatīvām, es vēlētos ieteikt AFCO komitejai šajā atzinumā to, ka parlaments paliek pilnībā piesaistīts šiem projektiem. Tā ir apņemšanās, kas izriet ne tikai no starpinstitūciju nolīguma, bet arī to norādīja komisijas priekšsēdētājs savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā, par to, ka uh, šīs aspekts ir jāgarantē, un es vēlos arī uzteikt uh, tirzniecības komisāru speciālis Malstrēms darbu šajā sakarā. Tomēr ir jāpiesaista vairāk un labāk Eiropas parlaments šiem pasākumiem. Tālāk priekšsēdētāji ļoti būtisks, man liekas, punkts attiecībā uz nepieciešamību tajā, lai sarunu procesi notiktu saprātīgākos termiņos. Eiropas Savienība palaiž garām ļoti daudzas iespējas dažādo procedūru dēļ, kas noved pie tā, ka mēs pārāk vēlu pievēršamies iespējām, kas pavars. Nereti, un nesenas gadījums bija atjaunošana nolīguma ar Meksiku, kur ratificēšanas process prasīja vairāk laika nekā pat saruna process. Ir skaidrs, ka jāliek uzsvars uz tehnoloģijiem, uz inovāciju aspektiem un jāiekļauj aspekti, kuri skār digitālos tehnoloģijas. Gan daudzpusīgajos nolīgumos ir jāveicina pie adaptācijas adaptēšanās globalizācijai, lai mazinātu nevēlamos liberalizācijas efektus tirzniecībā. Un, protams, piebildīšu, ka tirzniecības politikā ir jābūt pietiekami labi koordinētai ar citiem ārpolitikas elementiem. Par to mums ir bijušas diskusijas šajā sakarā. Uh, par finanšu instrumentu tekstiem, ko ir komisija prezentējusi, tā skaitā, un e, palīdzības attīstībai projektiem šajā sakarā priekšsēdētāji, un es jau tuvojos uzstāšanās beigām. Īpaši esmu nobažījies par Brexit iespējamo ietekmi uz Eiropas Savienības tirzniecības politiku, ka mēs nevaram anticipēt, kā uh, tas notiks e, līdz brīdim, kad mēs zināsim, kāds būs galīgais risinājums, taču jau tagad ir jāsāk domāt par alternatīvām, lai mazinātu šo ieteikumu. Un visbeidzot, un tas arī ir manas uzstāšanās pēdējais punkts, manuprāt, ir jāpieliek papildu pūliņi, lai varētu uzlabot komunikāciju attiecībā uz mūsu tirzniecības politiku, jo attiecībās ar trešajām valstīm lai varētu palīdzēt to IKP pieaugumā un arī jādomā par to, kā mūsu sabiedrotie var labāk un intensīvāk izmantot tās tirdzniecības iespējas, kas ir iestrādātas instrumentos. Un priekšsēdētāji, pilnīgi skaidrs, ka esmu atvērts komentāriem, iniciatīvām no kolēģu puses. Un Šis eh, atzinums ir ar ierastajiem eh, garuma ierobežojumiem, un tāpat es ceru uz jūsu grozījumiem, ar kuriem varēs šo tekstu papildināt, uzlabot. Paldies! Čē. Paldies referentu kungam! Sveicam atpakaļ mūsu priekšsēdētāju! Vai jūs vēlaties pārņemt vadību? Varbūt es pabeigšu šo punktu un tad diemžēl pietrūkst otrs referents no AFCO komitejas, kurš nevarēja ierasties, jo viņi apspriež šo jautājumu arī AFCO komitejā. Tāpēc pārēju pie ēnu referentiem. Sāku ar sociāldemokrātu grupu Marija Arēna. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnībā piekrītu tam, kā. Ka Tirzniecības politika beidzot ir kļuvusi par patiesu politiku Eiropas Savienības rokās, un mēs no tirzniecības tehnikas esam pārgājuši pie um, tehniskas pieejas. Varu tikai piekrist Sala Frankas kungam, ka tirzniecības politika ir nozīmīgs rīks Eiropas rokās, kas var veicināt izaugsmu Eiropas Savienībā. Uh, bet atgādināšu to, ka šī izaugsme mūsu izpratnē ir taisnīga Eiropiešiem ar atdevi e, visiem Eiropas iedzīvotājiem un ar gandarījumu dzirdu, kā Salafranka kungs atsaucas uz globalizācijas fondu izmantošanu, ku kurš ir nozīmīgs Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nevar izmantot to politiku, kas nav viņiem paredzēta, kā arī taisnīgu izaugsmi attiecībā pret tirzniecības partneriem. Protams, šai tirzniecības politika ir jātiek īstenotai, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības mērķus, klimata aizsardzības mērķus, kas jāņem vērā Eh, šajā politikā, kas var vai nu pātrināt eh, sasilšanu, vai arī palīdzēt izpildīt COP21 mērķus. Protams, mēs atbalstām multilaterālismu, kurš šobrīd ir sarežģītā stāvoklī. Manuprāt, Eiropa ir viens no galvenajiem dzinējspēkiem, lai atgrieztos pie multilaterālismu. Un mūsuprāt, uh, ir šajā sakarā jārunā par trim aspektiem - vērtības, ko mēs paužam caur šīm pol eh, tirsniecības politikām, darba tiesības, PTO konvencijas, par to tiek runāts dažādos. Eh, dažādos formātos otrais jautājums ir caurskatāmība šajās politikās, uh, kuras nereti kritizē Eiropas iedzīvotāji, kuri neizprot, kā uh, tie var uh, piesaistīties šiem projektiem. Un trešais ir līdzsvarošana tirdzniecības nolīgumos. Tāda nereti ir pārāk plaši, kas, lai tie netiktu samazināti pār eh, tarifu nolīgumiem, mums ir par to svarīgi runāts un tāpēc ir jāstrādā pie sadarbības sociālajā, vides un fiskālajā jomā šajos nolīgumos. Un es domāju, ka no mūsu puses būs priekšlikumi šajā sakarā. Paldies! Jā, paldies! ECR Sanders Lūnesēna referents nav šeit, Alde, Lalondas kundze arī nav šeit, Goe, ne, Zaļie, Buhnerkungs nav šeit, Bet šeit ir Helmuts Šolts no goja grupas. Lūdzu, vārds viņam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šis temats ir pilns ar izaicinājumiem. Konstitucionālai komiteja sagatavot atzinumu par Eiropas nākotnes eh, uzmanīgi klausījos, kurā virzienā referents vēlas attīstīt savu atzinumu Bet tā kā es arī esmu pats konstitucionālo lietu komitejā un zinu, kādas tur ir debats, uzskatu, ka ir mans pienākums pateikt, ka ne tikai tirzniecība kā tāda ir svarīga, bet ko tirzniecība var sniegt kā ieguldījumu, lai Eiropas Savienība būtu demokrātiskāka un ko mēs vēlamies panākt ar tirdzniecības politiku, kādu ietekmi. Un papildus tiem pasākumiem, ko ierosināja referents, es vēlējos norādīt, ka tie temati, kurus apspriedām pie globalizācijas ziņojumu un arī pie citiem ziņojumiem pēdējā laikā, tā skaitā saistībā ar PTO jautājumiem, tie eh, kļūst par galvenajiem, galvenajiem eh, mērauklas punktiem ne tikai Eiropas Savienībā kopumā, bet arī dalību valstīs. Mēs to atceramies no debatēm par eh, TTIP un CETA. Ja mēs vēlamies, lai iedzīvotāji uzticētos Eiropas Savienībai, ka tā izstrādās tādu politiku, kas viņiem ir saprotama un kas ir viņu interesēs, tad ir jāuzlabo caurskatāmība. Un arī saturiski jāuzlabo es skaidri teiktu, ka ilgspējības mērķiem ir jābūt šiem mērauklas elementiem attiecībā uz Eiropas nākotni. Pie tā piedaras tad arī jautājums par to, kādā veidā mēs attīstīsim tālāk politisko sadarbību. Tā skaitā eh, MVU interesēs, mazākās, mazāko dalību valstu interesēs, vai viņiem ir iespēja vispār eh, atrast savu vietu vērtības radīšanas ķēdēs pasaulē. Uh, Vai viņiem ir iespēja atrast partnerus citos eh, zemeslodes reģionos? Tur referenta kungs eh, jārunā arī par digitalizāciju, jaunajiem eh, tehnoloģiju attīstības jautājumiem, kur mums ir jārod sava atbilde. Un Konstitucionālo lietu komiteja to arī ņems vērā. Tai jāņem vērā šie jautājumi, runājot par Eiropas nākotni. Un, protams, par nodarbinātību jārunā par sociālajiem, rūpniecības nozars jautājumiem. Es šajā virzienā vēlētos kopīgu virzību un diskusiju attiecībā uz šo atzinumu. Un noslēgumā īsa piezīme vēl. Šorīt mēs runājam par Japānas nolīgumu. Arī no tā būs atkarīga Eiropas Savienības nākotne, vai mēs esam atvērti attīstībai citos reģionos un viņu ilgspējīgai rūpniecības un tirzniecības politikai sasaistē ar viņu nodarbinātības politiku. Tas nozīmē, ka mums jāpatur prātā tas, kādas ir attiecības ar Āfriku, kāda ir eh, tirsniecības politikas loma šai procesā, Centrāla Amerikas valstīm. Līdz ar to tirsniecības politika ir jāizmanto, lai veicinātu attīstību attiecībās ar eh, citiem reģioniem. Un priecājos par sadarbību ar eh, referentu, bet, nu, es izskacēju tos virzienus, kurās, kuros būs mūsu grozījumi. Paldies, tas ir viss no mūsu ref, e, e, ēnu referentiem. Man vēl divi cilvēki pieteikušies. Dārtmuta kungs un Imakulāda Rodrīgas Piņero kundze. Vai vēl kāds vēlas pieteikties? Nē. Tad e, slēdzu šo sarakstu un dodu vārdu Dārtmuta kungam. Paldies, priekšsarētāji! Vispirms vēlējos rast precizējumus. Uh, šeit dokuments saucas Eiropas nākotne, bet izskatās, ka viss teksts ir par Eiropas Savienību. Eiropa un Eiropas Savienība nav viens un tas pats. Tas varbūt tāds pedantiskāks punkts, bet tas ir saistīts ar faktiem. Ir īpaši aktuāli tas kļūs pēc marta. Varbūt tad eh, pazemīgi varu uzdot šo jautājumu pie varas esošajiem Šiem komitejām ir liels eh, civil ierēģiņu dienests pakļautībā. Tur ir cilvēki, kas var eh, sekot šīm lietām un izlabot šādas kļūdas. Sastajā punktā tiek runāts par piekļuves veicināšanu Eiropas globalizācijas fondam. Vai tas nozīmē, ka mūsu godātais referents aizstāv dramatisku palielinājumu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondā? Ja viegla piekļuve ir tas, ko mēs vēlamies, tad tieši sekas tam būs vairāk pieprasījumu pēc fonda līdzekļiem. Līdz ar to tas prasīs palielināt fondu. Es vienkārši cenšos noskaidrot, vai tas ir tas, kas šeit ir domāts. Un visbeidzot, viss šeit ir arī pārāk skaidrs citā aspektā. Šeit tiek aizstāvēta ideja izmantot tirsniecību kā instrumentu kopējā politikā. Es to bieži atkārtoju, bet eh, baidos, ka referenta kungs nav šeit tik bieži kā citi kolēģi bijis. Runa ir acīm redzot par tirdzniecības politizāciju, kā Argentīnas vēstnieks pirms brīža norādīja. Tirzniecība, tīpaši brīvā tirzniecība, rada labklājību, slēdzot tirzniecības līgums un ar tiem uzspiežot superstruktūras un dažādus principus, eh, vienalga kā tos definēt, tas apgrūtina tirzniecību un tām ir sekas. Un sekas ir tādas, ka tirzniecība samazinās ir grūtāk slēgt līgumus un labklājība samazinās. Jā, var jau teikt, ka tirdzniecības eh, politikas izmantošana kā vēl vienu instrumentu ārpolitikā eh, atmaksājas. Var jau tā teikt, bet es vienkārši vēlos norādīt, ka tam ir sekas, un varbūt eh, var padomāt par to un reaģēt. Tagad Imakulāda, lūdzu. Gracias, paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par eh, sagatavoto atzinumu projektu. Manuprāt, varam atbalstīt eh, izklāstītos aspektus. Eh, cits jautājums ir tas, kas pietrūkst, bet to var koriģēt ar grozījumiem. Uh, vairākiem jautājumiem pieskārās ēnu referenti Marija Rēna. Es domāju, ka mums ir atsevišķi jautājumi, kas vēl ir jāiestrādā, bet es atbalstu viņas sacītos. Un es gribētu atsaukties uz četrām lietām. Tad, kad mēs runājam par tirzniecības politikam, ir jābūt iekļaujošai, ka tā ir jāparedz taisnīgāks pārdalījums. Es atsaucos uz 50% iedzīvotāju, kas nav iekļautīji tirzniecības politikā. Es uzskatu, ka ir jāiekļauj dzimuma perspektīva šajos aspektos. Un uh, mēs parlamentāru vairākumu pieņēmām Femurinta atzinumu pār iekļautu šo aspektu. Otrkārt, būtiski ir iekļauts, ir Japānas precedents īpašu nodaļu, lai MVU varētu saņemt maksimālu atbalstu un labumu no nolīgumiem. Treškārt, par multilaterālismu runājot PTO joma ir ārkārtīgi būtiska. Pastāv liels risks politikā, ne tikai tirzniecības, bet kā tādā. Ir iespējamais pārāvums starptautiskajā kārtībā, kāda tā ir bijusi, kādu mēs to esam iepazinuši pēc uh, abiem briesmīgajiem pasaules kariem. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi uh, e, stratēģisko lomu pasvītrot multilaterālismam un uh, jāpasvītro uh, E PTO reformas un to revitalizēšanu. Un visbeidzot, papildus Marijas sacītājiem attiecībā uz nodokļu politiku un tirsniecības nolīgumu izmantošanu atbalstam starptautiskai sadarbībai ir jāmin cīņa pret korupciju. Caurskatāmība ir viens no labākajiem instrumentiem, bet, ja tas nav uzmanības centrā nolīgumos, ko mēs parakstam ar trešajām valstīm, arī Eiropas Savienības izpratnē, es nedomāju, ka mēs pienācīgi spēsim e, pacelt visus šos mērķus, kurus esam sev nosprauduši. Paldies! Jā, paldies! Tagad vārds komisijai. Luka Dekali kungam no Digitrade. Jā, paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Mēs atzinīgi vērtējam referentu viedokli. Jums viennozīmīgi ir grūts uzdevums sagatavot īsu atzinumu par Eiropas nākotni. Un Šalts kungs jau atgādināja mums iepriekšējā atzinumā par um, globalizācijas eh, iegūmu izmantošanu. No nu, mūsu puses visi atzinuma projektā iekļautā eh, komentāri ir svarīgi. Vienīgi par Eiropas eh, globalizācijas pielāgošanas fondu jūs rakstāt atvieglot piekļuvi fondam, lai apsteigtu vajadzību. Šeit jāsaka, ka komisija uh, piekrīt, ka ir uh, jāpalielina finansējums, bet šis ir fonds, kas iejaucas pēc tam, kad cilvēki ir tikuši atlaisti. Ir virknē struktūrālo fondu, kas strādā apsteidzoši, bet tas ir vairāk ESF plus gadījums uh, un sociālo un reģionālo fondu uh, līdzekļi, bet eh, šīs fonds nav paredzēts, lai apstei, eh, darbotos ar apsteidzošu efektu. Un noslēgumā vārds mūsu referentam vēlreiz Salafrankas Sančes Neirakungam. Eh, paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem un komisijai par jūsu devumu, kas bagātinās ziņojumu. Vēlos pateikties Marijā Rēnai un sacīt, ka tad, kad viņi runā par tirdzniecību, kur veicina izaugsmī, lai to varētu īstenot taisnīgā veidā, tad, kad e, mēs runājam par taisnīgumu, tad mēs runājam ne tikai par vienu no pusēm, bet arī mums ir jāizstāv e, ētiskās e, vērtības un Eh, justīcija attiec uz abām pusēm. Tad, kad otrajā paragrāfā ir runa par taisnīgu, ilgspējīgu attiecību, es domāju, šis iedziens ir iekļauts. Es ar prieku, protams, to paplašināšu, lai varētu to paust skaidrākā veidā un iekļaut to šajā savstarpējā virzienā, lai tas attiektos gan uz mūsu uzņēmumiem, gan sabiedrotaģiem. Nu, sirds ticu, kam runājot par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un atsauc uz klimata pārmaiņām, COP21 atsauc ir nepieciešama un, manuprāt, tā ir daļa no Eiropas Savienības darbībām, un tāpēc ar prieku to iestrādāšu tekstā. No otras puses, caurskatāmības eh, nepieciešamība jau ir iekļautā sasniedzamajos mērķos, un saprotu arī to, kā PTO konvencijas ir daļa no mūsu komitejas doktrīnas. Man nebija iespējas uzklausīt ECR un ALDE ēnu referentus, bet katrā ziņā es e, pieņēmu un ar prieku uzklausīju Šalca kunga sacīto. Viņš ir ļoti aktīvi strādājot pie šiem jautājumiem un arī gribu norādīt to, kā MVU uh, e, gūtais labums šajā sakarā ir ievērojams. No starptautiskiem tirzniecības nolīgumam e, piebildīšu, ka Es uh, varu arī labprāt iekļaut īpašiem MVU, eh, jo M, eh, savā tekstā, jo MVU manā izpratnē nav maza vai vidēja daļa tāpēc. Ar Dartmuta kunga viedokli es rūpīgi iepazinos, es, viņa viedoklis ir pretējs Šauts kungam, un mēģināt ap, iekļaut un apvienot pretējus aspektus ir grūti. Es ar lielu prieku mēģināšu apvienot un ap, samierināt visus aspektus. E, Dortmund kungs, tad, kad mēs sniedzam AFCO komitejai savu atzinumu, viņi strādā pie debatēm par Eiropas nākotni un skaidrs, ka šis ir jēdziens, kurš ir caurvijošs visam Eiropas eh, veidošanas projektam, bet arī eh, mūs ierobežo mūsu komitejas raksturs eh, pats par sevi. Izskanēja jautājums. Es piekrītu jūs sacītajam par brīvtiržniecību, un es nedomāju, ka vajadzētu pārliecīgi ierobežot aktivitātes unión que está basada en valores. Bet ir ļoti nozīmīgi mums vērtības un principi, un tāpat ir ļoti būtiski tos piemērot savstarpīgā veidā. Es arī nedomāju, ka mums ir jānostājas um, pretestības uh, pozīcijā un to praksi, ko mēs īstenojam, ir veidot šos nolīgumus uz principiem. Tas nenozīmē, ka mums ir jāieslīgst pārspīlējumos vai jāveido neiespējami izpildām lietu saraksts. Un tajā formulā, ko es izmantoju piekļuvēju Eiropas eh, globalizācijas fondam, esmu pārliecināts par pozitīvo efektu no brīvās tirzniecības līgumiem. Ir tiesa, ka reizēm veidojas asimetrijas, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi nozīmīgs globāls spēlētājs, tika pieminēts uh, Eh, nolīgums ar Japānu, 30% no pasaules IKP, 37% no tirzniecības, un tāpēc, un biju referents eh, arī parlamentā nolīgumu ar eh, Centrālu Ameriku un Čīli, tās ir valstis, kuru ekonomiskais svars ir daudz zemāks nekā Eiropas Savienībai, un tāpēc, manuprāt, ir būtiski un šis ir viens no uzdevumiem, uz kuriem koncentrējas eh, komisija izstrādājot piecās, piecas baltās grāmatas, ka mums ir ļoti liela uzmanība jāpievērš negatīvajam etektam no globalizācijas, kas eh, nereti izpaliek no mūsu uzmanības, jāapzinās, ka Eh, globalizācija ir periods, kas neatstāja nevienu iepakaļ. Es izmantoju demokrātisku formulējumu, ka ir jāatvieglo piekļuve. Eh, Dortmund kungs, tas nenozīmē, ka mēs lūdzam vairāk finansējumu, bet ka mm, eh, tas nozīmē, ka mums ir jāiekļaujas esošajā finanšu uh, Eh, schēmā un ietvaros, un arī attiecīgi katra politiskā grupa varēs nākt ar savām nostādnēm. Eh, Afets eh, ietvaros esmu referents par presi instrumentu, ir citi kolēģi, kur strādā pie jaunā finanšu instrumenta, kurš ir paredzēts, lai iestrādātu citus svarīgus fondus, kā attīstības fondu, un šīs uzdevums ir paralēls tirzniecībai, taču šķiet, ka Eiropas Savienībai ir jābūt ar instrumentu, kas kaut kādā veidā m, mm, spēj mazināt dekompensējošos efektus no tirzniecības politikām vai piemērojoties brīvās tirzniecības politikām. Bet, uzsverot, Dortmund kungs, skaidri pozitīvo ietekmi no uh, tirzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm. Ar to es arī aprobežošos, jo tad, kad tiek eh, veikt analīzes rezultātiem, ir jādomā, kā mazināt nevienlīdzības, nabadzību, palielināt savus eksportus, panākt progresu, veicināt labklājību un uh, radīt vairāk iespēju tiem, kam tās ir visvairāk vajadzīgas. Un visbeidzot, deputātei Rodrīgai Piņēro gribu piebilst, ka pilnībā atbalstu jūs sacīto, iekļaut dzimumu perspektīvu, nesaskatu nekādu grūtību šeit, par MVU jau es atbildēju Marija Rēnai, kura vēlējās to iekļaut piektajā punktā, bet mēs varam meklēt citu formulējumu, kas varētu būt adekvātāks. Uh, ņemot vērā to nozīme Eiropas Savienības ekonomikā, un domāju, ka ar to es būšu atbildējis uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Multilaterālismu jautājums. Šeit tas ir viens no riskiem, kuros mēs iesaistāmies, ka Eiropas Savienība mēs esam avangardā, lai mēģinātu saglabāt visus sastiegumus ar visām nepilnībām, kā mēs darbojamies, un Tāpat eh, no sirds ticu priekšsēdētāji, kā tādā saržītā brīdī, ko šobrīd piedzīvo Eiropas Savienība ar visiem ierobežojumiem, kuris eh, skar mūsu politisko projektu, ar visām nepieciešamajām mm, reformām, kas ir nepieciešamas. Viena no lietām, kas šajos grūtajos gados darbojas vislabāk, atcerēsieties, ko sacīja komisijas priekšsēdētājs 14. gada oktobrī ievadrunā, viņš norādīja, ka šī ir pēdējās iespējas komisija, ņemot vērā ļoti sarežģītos apstākļus, tās reformas, kas ir vajadzīgas mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka tirzniecības politika ir bijusi uzdevuma augstumos, un es domāju, ka daudz ir jāuzlabo procedūru sakarā, un domāju, ka mūsu redzējumu konfrontācijā mums ir jāmeklē darba spējīga sintēze, lai varētu izcelt to, kas ir tiešām instruments ļoti noderīgs mūsu uzņēmumiem, mūsu iedzīvotājiem. Un vēlos pateikties visiem dalībniekiem diskusijām, un es domāju, ka mēs varēsim sagatavot atzinumu, ko ar vairākumu uh, atbalstīs mūsu komiteja, un mēs visi varēsim tam piekrist un to pieņemt. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Rapporteur. Uh... Paldies referentam. Starp citu, labi iekļaujamies laikā. 5 minūtes apsteidzam grafiku. Tātad, pirms noslēdz šo punktu, vēlos atgādināt, grozījuma iesniegšanas termiņš ir jau šo piekdienu, tieši pusdienlaikā. laikā. 12. oktobrī 2012. Komiteja balsos par šo atzinumu savā sanāksmī, sanāksmē 5. novembrī. Tas arī viss par šo punktu un nododu tālāk vadības grožus prie, mūsu priekšsēdētājiem. So, thanks a lot, Mr. Vice Chair, for chairing. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, ka vadījāt šo sanāksmi. Manā vietā man bija jāatvainojas, ka piedalījos lielā sanāksmē tiekoties ar Eiropas uzņēmumu pārstāvjiem plenārsēžu zālē, kur apspriedām tirdzniecības jautājumus kopā ar komisāru Malmstrēmu. Tagad ejam pie 13. punkta. Runa ir par gaļas produktu tarifiem. Un Ķīnu. Vinklērkungs ir mūsu Ķīnas eksperts, kā referents par šo dosiju lūdzu. Uh, chairman, thank you very much. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, šis uh, dokuments ir diezgan tehnisks. Uh, Mums eh, bija nolīgums vēstuļu apmaiņas formā. Tas ir PTO strīdu izšķiršanas procedūras ietvarā. Lūdzu, e, esiet uzmanīgi, jo šis jautājums ir diezgan tehnisks. Šis priekšlikums, kas ir mūsu priekšā, tas eh, sakārto tās formalitātes, kas ir um, no 19. aprīļa un saistībā. Tas viss ir ar pēdējo strīdišķiršanu procedūru strīdā par pasākumiem, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas. Uh, Starp 2002 un 2008 gadu mājputgaļas eh, imports eh, uz Eiropas Savienību tika aizliegts dēļ SPS pasākumiem, un pēc tam šie pasākumi tika eh, mīkstināti 8. gadā, un kopš tā laika maiputnu gaļas imports triju gadu laikā ļoti būtiski palielinājās. Tas bija līdz 2011. gadam. Eh, PTO strīdu izšķiršanas um, struktūra tika izveidota 2015. gada jūlijā. Un šajā struktūrā PTO ņem vērā vairākas lietas, divas tarifu kvotas no desmit. Um, ko, ko, uz, par ko sūdzējās Ķīnas puse, Tad šos divus momentus atbalstīja strīd panels, astoņus nepieņēma. Panels uh, tātad noraidīja Ķīnas uh, prasības šajā strīdā un nu, nu dažas pieņēma. 16. maijā 2017. gadā Eiropas Savienība informēja strīdu struktūru, uh, ka mm, Eiropas Savienība īstenos PTO rekomendācijas Mm, aicināja dot pietiekam laiku, un laiks atskaita sākās pirms gada aprīlī, un komisija ar Ķīnu vienojās līgojuma formā par risinājumiem, un te ir ļoti daudz dažādi cipari, bet jūs varat paskaidrojumu rakstā to visu lasīt paši. Uh, Šodien mums ir grūtības ar, ar laika grafiku. Mums ir jāizpilda šis un tas, lai mēs rīkotu saskaņā ar PTO norādījumiem. Un es um, uzskatu, ka komisija rīkosies pareizi, sarunas vēsts ir labi un, un precīzi, un šobrīd e, šī līguma parakstīšana ir paredzēta Ženēvā šī mēneša beigās. Tas notiks ar nosacījumu, ja mēs dodam piekrišanu um, šī līguma noslēgšanai. Un uh, es arī iesaku dot šo piekrišanu. Es vienmēr kā referents paturu prātā mūsu galveno ideju, mums jāatbalsta PTO daudzpusējo tirzniecības sistēmu. Priekšsēdētājs, jā, izcili problēmas nav. Tātad izskatās, ka šī politika ir darbojas labi. Mums nav ēnu referenta. Nē, ir gan viens uh, Helmuts, lūdzu. Izteikšos ļoti īsi. Ja jūs gribat turpināt uh, ēst ķī, ķīniešu rest, restorānos un ēst pekinas pīli, es domāju, ka mēs varam pieņemt uh, referenta ieteikumu, un es varu tikai atbalstīt to, ko teica referents. Paldies! Redziet, pat no gojas jūs saņēmāt tādu balstu. Okay, have... Labi, tad komisiju pārstāvu Lučija Kausija Hugecova. Paldies eh, priekšsēdētāji, godājumiem deputāti, paldies par doto vārdu. Es tiešām neaizņemšu jūsu dārgo laiku. Es gribu pateikties referentam par lielisko darbu. Eh, šajā darbā ir liels atspoguļota visas trīs struktūras darba vēsture Un uh, varbūt pasītrošu dažus punktus, par kurām arī jūs jau ieminējāties. Tagad mēs runājam par vienošanos, par nolīgumu, kas ir pamatojoties uz PTO procedūrām. Eiropas Savienībai ir jāizpilda attiecīgos secinājumus saprātīgā laikā. Parasti šis laiks tiek atskaitīts kā 15 mēnešu garuma laiks, sākot no 19. aprīļa pagājušā gada. Um, un šīs strīdišķiešanas uh, procedūras ir bijušas ļoti pozitīvas, atbalstošas uh, Eiropas Savienībai. Cevišķi pozitīvs bija lēmums uh, par 28. panta sarunām, ka pieeja ir bijusi ļoti sistemātiska un arī citas procedūras tika atbalstītas no paneļa puses. Paldies! un referentkungs. Liels paldies, paldies, jo īpaši goeji par atbalstu. Un Helmut, mēs esam tik bieži, abi divi bijuši Pasaules tirzniecības organizācijā. Un ziniet, ka es atbalstu šo nolīgumu sakarā ar to, ka es augstu vērtēju pie tev darbu un nevis dēļ Pekins pils liels kā aromātu un garšas. Paldies! Un līdz ar to. Mēs tā, grozījuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris, pulkstens 12. Es nu, tik ātri jau tā kā noteicu šo termiņu, domāju, ka nebūs nekādi grozījumi, bet nekad jau nevar zināt. Viss kaut kas var notiks. Tagad būs pārtraukums līdz 16.30 bet varbūt eh, nekavējiet, eh, nāciet atpakaļ šajā zālē jau 16.25, lai mēs varam sākt precīzi 16.30. So, uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godājamie viesi, dārgie kolēģi, es uh, esmu gatavs sākt uzklausīšanu par ES un Vietnamas brīvās tirzniecības un ieguldījumu nolīgumiem. Es esmu ļoti priecīgs ka mums ir šī uzklausīšana, ka tā ir piesaistījusi tik lielu interesi. Un uh, šī uzklausīšana not, notiek ļoti labā laikā. Mums aiz muguras ir gara saruna vēsture. Mēs uh, esam parakstījuši, jau izrunājuši brīvās tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus. Uh, Parlaments vienmēr šo nolīgumu vai divus ir atbalstījusi. Viens nolīgums ir par tirdzniecību un ilgspējīgu attīstību, un otrs nolīgums ir par ieguldījumu aizsardzību. Mums Eiropas Savienībā darbojas investīciju aizsardzības sistēma un eh, šāda ieguldījuma aizsardzība ir arī dalībvalstu kompetences jomā. Šobrīd mēs runājam par ļoti ambiciozu tirzniecības nolīgumu tieši tādu, kas piedara pie Eiropas Savienības un jaunatīstību. Jaunatīstības valstu grupas mēs uzskatām, ka šāda veida nolīguma eksistence norāda, ka partnerības ar Viet... attiecības ar Vietnamu attiec... attīstās ļoti labā virzienā bet eh, šie nolīgumi nestāsies spēkā, ja parlaments eh, to neatbalstīs, un tāpēc pat ļoti saulaicīgi mēs esam sākuši pētīt eh, nolīgumu tekstu. Mēs skatāmies, kādu ieguvumus nesīs līguma īstenošana. Un šodien komisija ir publiskojusi paziņojumu, ka eh, komisija kopumā 17. oktobrī apstiprinās nolīguma tekstus. Tas notiks formālā līmenī. Un tad mēs uzreiz sāksim ratifikācijas procedūru šeit parlamentā. Tāpēc eh, šis, šī uzklausīšana notiek ļoti labā laika brīdī mēs saprotam, ka šī uzklausīšana notiek pirms dokumenti tiek pieņemti eh, komisijas kolēģijā. Un nākamnedēļ notiks arī ASEAN samits, un visa šī vide norāda, ka mēs sūtam tiešām signālu, ka mēs gribam stiprināt partnerattiecības ar Vietnamu kā daļu no ASEAN reģiona. Uh, un mēs gribam, lai mūsu sadarbība balstītos uz visaptvarošiem līguma tekstiem, kas attiektos uz visu ASEAN reģionu. Tas eh, būtu arī tāds signāls par mūsu nostāju attiecībā uz globāliem notikumiem. Mēs konstatējam, ka daži lielie partneri vairs neciena sistēmu, kas balstās uz noteikumiem, dodot priekšroku spēka varai bet tas nav pareizais ceļš, kā regulēt tirzniecību un partneru attiecības. Tātad mēs sūtam labu signālu. Turklāt nevienam nav noslēpums, ka Eiropas parlaments akcentē godīgu un ilgspējīgu tirzniecības praksi. Mums ir bijušas garas diskusijas eh, par eh, darba likuma izmaiņām, Vietnamā. Mēs eh, arī runājām par trim SDO konvencijām, kas vēl nav ratificētas. Mēs izskatījām arī iespēju īstenot tās saistībā ar nolīgumu noslēgšanu tad parlamentam šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Starp citu, šorīt no rīta mēs runājam par Japānu. Un arī tur nu, pacēlās jautājums, ka Japāna nav ratificējusi divas no starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Bet tirdzniecība nenotiek pati par sevi. Tirdzniecība ir instruments, kas ir saistīts ar vērtībām, tirdzniecība uzlabo ilgspējīgā attīstību, ceļu labklājību, uzlabo darba tiesības, aizsargā vidi. Tātad visi šie iepriekš minētie jautājumi ļoti cieši ir saistīti savā starpā un ar tirsniecību jo īpaši. Kā jau es pieminēju, e, nolīgums radīs ieguvumus, kas būs plašāki nekā tirzniecības eh, atmai, apmaiņa vien nolīgums liks pamatu stabilām partnerattiecībām. Es zinu, ka rodas ļoti daudz jautājumu šai sakarā, ne tikai tie, kas ir saistīti ar neratificētajām konvencijām. Un tagad mums ir iespēja runāt par šiem jautājumiem padziļināti. Mums ir divi sarunu vedēji. Mēs tiešām esam ļoti priecīgi un pagodināti tikties ar abiem sarunvedējiem. Tas ir Vietnamas Rūpniecības tirniecības ministra vietnieks Tranko Kants, kuru mēs sveicam, un Helena Kanigundze, Eiropas Savienības tirzniecības ģenerāldirektorāta direktora vietniece. Es sveicu arī Kanigas kundzi šeit. Šiem diviem cilvēkiem būs iespēja dot arī savu ieskatu par šiem nolīgumiem un ieguvumiem, ko tie nesīs. Tad mums būs otra tāda sarunu kārta. Mēs eh, aicināsim ekspertus izteikties. Eksperti varēs izteikties par ļoti daudziem un svarīgiem aspektiem, kas ir saistīti ar Vietnamas nolīgumiem. Bet uzreiz gribu teikt, ka es esmu ļoti priecīgs redzēt jūs visus šeit. Esmu priecīgs, ka jums visiem ir iespēja runāt par šo jautājumu šeit, miera parlamentā, kas atrodas Briselē. Šī diskusija ir ļoti svarīga, tā ir vajadzīga, un ļoti svarīgi atzīmēt, ka visiem ir iespēja piedalīties diskusijā. Lūk, šādi ir mani sākuma komentāri, uzklausīšana ir iesākusies, un vispirms es došu vārdu Zahradilkungam, kas ir mūsu referents Vietnamas nolīguma jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji! Tiešām šodien mēs eh, esam liecinieki tam, cik svarīga ir šī komiteja un cik svarīga ir Vietnama Eiropas Savienībai. Uh, Tikai dažas stundas pirms uzklausīšanas sākuma brīža Eiropas eh, komisāra tirsniecības jautājumos Malstrēms kundze paziņoja par to, ka nākamnedēļ komisijā tiks pieņemta mm, nolīguma ar Vietnamu galējā versija. Protams, tā ir tāda nejauša sakritība, tomēr tā ir ļoti zīmīga tā piešķir arī svarīgumu mūsu sanāksmē. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim izmantot šī brīža svarīgumu un mēs varēsim arī tālāk to virzīt uz veiksmīgu ratifikāciju. Par to es esmu jo īpaši gandarīts, jo es esmu referents šajā jautājumā. Turklāt es ceru, ka šajā uzklausīšanā mēs varēsim piešķirt īpašu nozīmi e, šim pasākumam. 2000 2012. gadā mēs sākam sarunas, principiāli vienojāmies 2015. gadā, un tagad vēl pēc trim gadiem mēs esam nonākuši pie nolīguma beigu fāzes, kas um, cerams ļaus mums ratificēt nolīgumus esošajā uh, šī parlamenta pilnvaru laikā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nepieciešams, un kāpēc? Tāpēc, ka šis brīvās tirzniecības nolīgums, veicina izaugsmi, dod ambiciozu ietvaru attīstības sakarā, labāku sadarbību ar jaunajām ekonomikām. Um, Pavēr kā iespēju, mēs esam veduši ļoti labas sarunas uh, uz vienādiem pamatiem. Mēs domājam par to, kā cīnīties pret nabadzību un veicināt struktūrāls reformas mēs esam panākuši ļoti visaptverošu, pat visvisaptverošāko nolīgumu ar valsti, kur ienākums vidējais ir vidēja līmeņa. Šāda partnerība dod iespēju gūt apusēju labumu. Un nolīguma modelis norāda, ka atvērta tirniecība kopā ar struktūra reformām ir tiešām instruments, kas veicina attīstību un sociālo progresu un tam Vietnama ir lielisks piemērs, jo šī valsts lieliski attīstās. Pirms 30 gadiem Vietnama ir, mm, bija viena no nabadzīgākajām valstīm. Šobrīd situācija ir pavisam savādāka, ļoti laba attīstība, arī saiknes ar citām valstīm Dienvidaustrum Āzijā. Šis nolīgums ir uh, modelis, kā mēs varam stiprināt savu um, mīkst, teiksim, nemateriālo um, pilnvarojumu, kā Eiropas Savienība ar um, šādiem līdzekļiem var veicināt starptautisko tirdzniecību laikā, kad ir vēl vietas, kur zeļ protekcionisms. Un Ir eh, dažas eh, tādas jomas, kas ir pilnībā eiropeizētas, piemēram, kopējā tirsniecības politika ir eh, simtprocentīgi Eiropas politika, un tā ir viena no tādām jomām, kur Eiropas Savienība var rādīt piemēru kā līderi par attīstību. Tirzniecības nolīgums būs instruments, kas uzlabos vietējo uzņēmējdarbības vidi, uzlabos sociālos apstākļus un vides apstākļus, ar visiem pasākumiem, ar visiem konkrētiem mēriem, ko veikušas iestādes Vietnamā. Šis e, tirzniecības nolīgums jau risina gan darba standartu, gan arī vides standartu jomu starptautiskā līmenī. Piemēram, piespiedu darbs, bērnu darbs, kiberdrošība ir konkrēts joms, kur darbs jau notiek. Mums ir izstrādāta ļoti konkrēta ceļu karte un rezultāti arī neliek e, gaidīt. Uh, Neapšaubām daudz kas vēl ir jādara, bet eh, tirzniecības nolīgums ir ar nolūku akcelerēt reformas un nevis noteikt kaut kāds papildus šķēršļus nosacījumu veidā. Šobrīd mums ir izšķirīgs moments, mēs pāriesim drīz pie ratifikācijas. Kā jau teicu no sākuma, mēs esam lieliskā situācijā, mums ir jāizmanto šis brīdis. Uh, un jāpabeidz šis um, mūsu darbs šī mandāta sasaukuma, šīs parlamenta sasaukuma laikā. Paldies Zahradil kungam, un tālāk es, es aicināšu Kandīkungam, kas ir tirzniecības uh, un rūpniecības ministrs uh, no Vietnamas. Lūdzu, desmit minūtes priekšsēdētāji, interkomitejas priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu e, pateikties um, priekšsēdētājiem un uh, Eiropas parlamentam par šo iespēju um, norādīt um, mūsu ieskatu par šo nolīgumu. Dāmas un kungi, kā jūs zināsiet, Vietnama konsekventi integrē savu valsti globālajā ekonomikā. E, mēs strādājam pie starptautisko noteikumu īstenošanas, mēs aktīvi piedalāmies daudzpusējās un reģionālajās struktūrās. E, mēs esam ne tikai aktīvs asēnu loceklis, mēs arī esam izveid, izmantojuši brīvās tirniecības attiecības ar desmit, vairāk kā desmit partneru valstīm visā pasaulē. Tā visu rezultātā Vietnama ir otrā attīstītākā ekonomika. Tirzniecības kopjums ir 200% no IKP. Mums ir bijusi arī, zinām, pieredze ar protekcionismu, bet tagad mēs atbalstam atvērtu sistēmu, kas ir balstīta un noteikumiem. Uh, Un 2017. gada aprīlī mēs e, izteicām savu atbalstu vēl stiprākai sadarbībai. 2018. gada martā Vietnama un vēl desmit citas valstis parakstīja transatlantijas e, sadarbības līgumu. Un šis līgums ir daudz e, augstāks standarts nekā jebkāds brīvais nolīgums, kas ir noslēgts šajā reģionā un um, šis iepriekšējais nolīgums stāsies uh, spēkā uh, tuvākajos mēnešos, un tas norāda uz mūsu nemitīgo atbalstu um, um, tirzniecības attīstībai šajā Āzijas uh, un Klusā okeāna reģionā. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība un Vietnama nolīgumu noslēdza 2015. gada decembrī, un mēs eh, tad vienojamies par to, ka tiks noslēgta atsevišķa daļa vai atsevišķa nolīgums par ieguldījumu aizsardzību. Un šis lēmums tika pieņemts nedaudz vēlāk, un tas dod mums jaunas iespējas ratificēt šos nolīgumus saskaņā ar mūsu procedūrām. Uh, Esmu ļoti priecīgs būt šeit, un komisāra Malstrēm tiešām ir apstiprinājusi to, ka nākamnedēļ tiks apstiprināts arī tulkotās versijas, un tad padomu arī saņem šo tekstu, lai sāktu ratifikācijas procesu. Brīvais tirzniecības nolīgums ir saistīts ar visaptverošu attiecību kontekstu. Eiropas Savienība konsekventi ir bijusi viens no vadošajiem tirniecības partneriem. 47 e, miljardi ir bijis tirniecības apgrozījums pagājušā gadā. Um, un Vietnam ir otrais tirniecības partneris Eiropas Savienībai šajā reģionā. Un mēs esam gatavi raudzīties uz priekšu. Mēs uzskatām, ka mūsu attiecības attī attīstīsies uh, nākotnē, un daži varbūt atcerēsieties, uh, ka, ka pirmais uzdevums uh, mums bija vēlēšanās reformēt mūsu sistēmu, pamatoties uz PTO noteikumiem. Un uh, Vietnama deva arī vienpusējas tarifu preferences Eiropas Savienībai. Tālāk nākamais solis bija pārvērsta Vietnamu par valsti ar vidēju ienākumu līmeni, lai izcelt ārā cilvēks no nabadzības, bet tagad mēs esam gatavi iet vēl tālāk. Tās nebūs tikai vienpusējas tarifu uh, preferences. Mēs gribam, lai mūsu attiecības būtu appusējas, balstītas uz augstas kvalitātes normatīviem. Uh, un gribētu pievērsties tagad šim nolīgumam. Vispirms eh, brīvais nolīgums eh, atcels visus tarifus, ņemot vērā, eh, ka šeit ir papildinoša ietekme starp abām pusēm un tirnezības apgrozījums ļoti būtiski pieaugs un relatīvi augstie tarifi tiks samazināti, un, un tas attieksies gan uz iekārtām, mašīnām, lauksemniecības produktiem, pārtiks produktiem un daudzām citām grupām. Eh, par eh, ārvalstu ieguldījumiem. Eh, šobrīd ir nozares, kas ir slēgtas investīcijām, piemēram, alkoholisko dzērienu un alus sektors, un tagad pēc šī nolīguma šīs sektors būs atvērts Treškārt, mūsu brīvais nolīgums ir ar nolūku veicināt arī tirdzniecību ar pakalpojumiem. Šeit sistēma tiek liberalizēta, ieskaitot finansiālo, loģistisko un profesionālo pakalpojumu aspektu. Ceturtkārt, sadaļa par valsts iepirkumu ar šo preferenču sistēmu, kas tiek dota tikai Eiropas Savienībai, mēs eh, panāksim būtiskas iespējas mm, Eiropas biznesiem gan farmaceitiskā, gan publiskā transporta, gan citos sektoros. Piektais ieguvums eh, saskaņā ar šiem nolīgumiem Vietnamas intelektuālā īpašuma tiesības, atjaunojumi resurs, tehniskās barjeras, izcelsmes norādes un citi noteikumi tiks saskaņoti ar starptautisko praksi. Tas uzlabos Vietnamas uzņēmēju darbības vidi, kā arī stimulēs tirzniecību un investīcijas starp abām pusēm. Un visbeidzot, šis plašais teksts, eh, kur ir uzdevumi un mērķi ilgspējīgas attīstības jomā dos mums lielisku bāzi attīstīt tirdzniecību tandēmā ar mūsu ilgspējīgās attīstības mērķiem. Un mēs uzskatām, ka šis nolīgums dos ieguvums abām pusēm. Un šie ieguldījumi darbosies daudzus gadus uz priekšu. Tas ir viens no pirmajiem augstākās kvalitātes brīvās tirdzniecības nolīgumiem, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ar jaunatīstības valsti. Tad šis nolīgums varētu kalpot kā modelis ekonomiskās partnerības veidošanai starp Eiropas Savienību un Āzijas klusā okeāna reģionu. Dāmas un kungi, līguma noslēgšana ir ļoti svarīga, tomēr tas ir tikai sākums un mana valdība jau ir sākusi darbu pie īstenošanas plāna. Ir plānots to iesniegt Nacionālajai asamblēji, lai pavērtos iespējas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem abās līguma pusēs. Es tiešām esmu pārliecināts, ka nākamās paudzes teiks mums paldies par gudrību, par redzējumu par to, ka mēs eh, pakļāvām mūsu intereses, redzējām nākotni un par to, ka mēs esam sūtījuši eh, tādu signālu, ka protekcionisma atzīmšanas laikā mēs esam gatavi apvienot spēkus, lai veicinātu atvērtu tirzniecību starp valstīm. Lielas paldies par uzmanību! Thanks a lot, uh, eh, Mr. Paldies, uh, Kankungs. Un tagad no Eiropas puses Kēniks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Langen, eh, eh, godājamie referenti, godājamie pārējie klātesošie. Esmu gandarītā kopā ar ministru vietnieku izklāstīt jums jautājums pār kopīgi izlemtajiem tirzniecības investīciju līguma aspektiem. Un esmu īpaši gandarīta pār to, kā diskusijas notiek šobrīd, jo lēmums nāk klajā ar. Uh, nolīgumu komisijas apstiprināšanai nāca parādījās šodien. Uzklausīšanas um, virsraksts ir ļoti piemērots vērtības un um, labumi, un es gribētos pieskarties abiem, sākšu ar ekonomisko pusi. Nolīgums būs iespēja Eiropas investoriem un eksportētājiem. Kad uh, mēs 19. gadā izveidojām, 90 gadā izveidojām uh, diplomātiskās attiecības ar Vietnamu. Valsts bija tikko atbrīvojusies no, uh, tikko izkļuva no ilgstošas nabadzības etapa. The Vietnam we have today is a vibrant country. Eh, Vietnama ir dinamiska valsts, tajā ir vairāk nekā 95 miljoni iedzīvotāji, tā ir visstraujākā augošā vidusšķira Āzijā un jauns un dinamisks darba spēks. Darba spēks, kas ir augsti izglītots, uh, Tāpat tā ir valsts, kur e, galējā nabadzība ir plaši e, likvidēta, kur nevienlīdzība ir salīdzinoši zema. Ar ar saviem reģioniem. Mekongas reģionā un citur eh, Vietnam ir labi savienota ar citiem reģioniem. Tāpat tā ir viena no visstraujākajām ASEAN ekonomikām ar 6% IKP pieaugumu pēdējos divās desmitgadēs. Eiropas Savienība ir bijusi ciešs Vietnamas partners un Mums ir bijusi savstarpīgi izdevīga partnerība balstīta uz skaidriem principiem. To apliecina partnerības un sadarbības princips, kurš stājās spēkā 16. gada oktobrī. To apstiprina arī skaitļi. Es jau sacīju, ka Vietnama ir otrais lielais ASEAN partners pēc Singapūras un pirms Malaizijas un visas Eiropas Savienības investīcijā ir samērā pieticīgas, ap 8,3 miljonu 16. gadā tās aug. Tirzniecības un investīciju nolīgums dos iespēju padziļināt partnerības ar starp Vietnamu un Eiropas Savienību un varēs tikt izmantots kā platforma, lai turpmāk stiprinātu tirzniecības un attīstības saiknes. Un tagad runājot par šī nolīguma strateģisko pusi, jo mums Eh, šis nolīgums ir jāskata plašākā kontekstā. Eh, eh, nolīgumi dod iespēju Eiropas Savienības eksportētājiem un importētājiem rīkoties vismaz uz vienlīdzīgiem apstākļiem kā citām valstīm. Tāpat jāpiemina Austrālija, Jaunzēlanda, Japāna, uh, Ķīna un Koreja jau ir ar divpusējiem nolīgumiem, un šobrīd ir runa par reģionāliem partneru attiecību notikumiem. Kā arī es pieminēju TTP 11 nolīgumu, kurš drīzumā stāsies spēkā. FTF dos iespēju Eiropas Savienības operatoriem ne tikai uh, sasniegt, bet pat pārsniegt to, ko mūsu konkurenti šajā reģionā jau ir spējuši sasniegt. Tāpat arī vien e, nolīgums stiprinās Eiropas Savienības klātbūtni Āzijā, veidot jaunas paudzu līgumus, kas ir noslēgti jau ar Koreju, Japānu un pēdējā laikā arī ar Singapūru. It īpaši Dienvidu Austrumāzijā pēc Singapūras nolīguma šīs nolīgums būs solis uz priekšu ar eh, galīgo, ar gala mērķi izveidot eh, starpreģionu nolīgumu. Es vēlos uzsvērt arī to, ka šis ir ļoti labs atsaucas punkts citiem no līgumiem, kuri tiek slēgti ar Indonēziju, Malaiziju un citām Āzijas valstīm un, kā jau to pieminēja iepriekšēji runātāji, šeit ir runa par plašāku dimensiju globālai tirzniecības sistēmai, kas šobrīd tiek apdraudēta. Un tāpat jānorāda, ka šāda veida nolīguma būs kā pretsvars tam, kas, diemžēl, ir tendence šobrīd. Un tagad runājot par būtību Ministra vietnieks jau pieminēja vairākus jautājumus, kas ir būtiski. Šis ir visplašākais eh, nolīgums ar attīstības valstīm un ļoti tūs tam ambīciju līmenim, kāds ir ar Singapūru. Tāpat arī tas uh, atzīmē to, ka Vietnamas nolīgums ir transformējošs un ņem vērā to attīstību, kas notiek Vietnamā. Mēs pakāpeniski attieksimies no tarifiem septiņu gadu laikā, Vietnamai desmit gadu laikā, jo ir zināma asimetrija šeit, un mums ir jāņem vērā attīstības aspekts, tāpat tiks atceltas e, daudzas eksporta nodavas, lauksaimnieki un mazie uzņēmēji varēs izmantot e, tarifos e, paaugstināt protekciju, tāpat arī not, iepirkuma noteikumi būs attiecinām arī uz Green Tech kas ir nozīmīga joma Eiropas Savienības uzņēmumiem. Šis eh, brīvās tirzniecības nolīgums veidos ceļu mūsu prāts kvalitatīvām investīcijām abās pusēs un ir tajā iestrādāta jauna pieeja investīciju aizsardzībai, līdzīgi kā tas bijis ar Singapūras līgumu. Nolīgums nu, paredz augstāka līmeņa investīciju aizsardzību un aizsardzības standārtu definīciju vienlaicīgi pa, eh, pasargājot un saglabājot Eiropas Savienības un Vietnamas tiesības regulēt. Šis nolīgums ir ar uzlabot līdzsvaru darba vietu veidošana investīcijās un uh, Eh, pasargā valdību tiesības strādāt, eh, veidot politiku sabiedrības interesēs. Līdzīgi kā, kā nolīgumos ar Kanādu un Singapūru ir eh, run, izveidot investīciju tiesu sistēma, ir izstrādāts rīcības kodeks. Šai, apelācijas tiesām Un tagad es pievērsīšos vērtību darai, daļai, jo mēs runājam par labumiem un vērtībām. Eiropas Savienības politikās tirdzniecības un investīcijas un izaugsmi nevar notikt uz vides eh, darba aizsardzības vai cilvēka attīstības rēķina. Un šajā eh, sakarā uh, Abos nolīgumos eh, ir ņemta vērā ilgtspējīga attīstība un ir tiek atbalstīta augsti sociālie standārti. Ir iestrādāta apņemšanās ievērot eh, eh, pēc SDO konvencijas, ievērot augšus darba standārtus. Tas iesaista vietējos darba un vides aizsardzības likumus Eiropas Savienībai. Eh, izpratnē cilvēktiesību jautājumi ir ļoti būtiski mūsu attiecībās, un tas ir kā vadošais princips, kādu mēs eh, vien, eh, vedām sarunu šo līgumu sakarā ar Vietnamu. Apaļais galds par ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesībām 15. gada maijā notika pēc tam komisija nāca klajā ar rūpīgu analīzi un iespējām, kā risināt iespējamo ietekmi eh, šiem nolīgumiem uz cilvēktiesībām un ilgspējīgu attīstību. Šajā gadījumā būs ļoti nomizīgi eh, monitorēt līguma darbību, bet es paļaujos, kā progress eh, ar šo līgumu tiks panākts darba apstākļos un ieviešot SDO konvencijas. Tas palīdzēs panākt lielāku caurskatāmību un tiesiskumu ievērošanu, kā arī lielāku sabiedrības iesaistīšanos. Un, protams, tas uzsāks uh, jaunus sadarbības procepus. Un tagad eh, pēdējais punkts pavisam īsi par nākošiem soļiem. Pieņemšanas process turpinās. Mēs sekojam tam, lai viss notiktu la, savlaicīgi. Mēs šobrīd strādājam pie līguma pārtūkošanas visās oficiālajās valodās, tā skaitā vietnamiešu, un mēs dzirdējam, ka drīzumā tas tiks iesniegts padomēju un parlamentam, kā arī vienlaicīgi mēs skatām, kas būtu jāparedz e, pilnīgai īstenošanai, un tas nozīmē, ka pēc ratificēšanas mēs ļoti skaidri runāsim par tām lietām, kas ir vēl jāpaveic. Paldies, un tagad es došu vārdu cilvēku tiesību apakškomitejas priekšsēdētājiem Pancērī un pēc tam delegācijas priekšsēdētājiem uz divām minūtēm tālāk varēs izteikties pārējie kolēģi. Mūsu rīcībā ir 15 minūtes jautājumu sesijai. Pancērī kungs lūdzu. Eh, Lohbīlers kundze. Tā kā mēs strādājam kopā, tad es nākšu klāt ar šo vēstījumu. Vietnamā cilvēktiesību līmenis ir eh, vieš bažas pār valsts apņemšanos izpildīt cilvēktiesību Eh, standartus. Eh, nacionālās drošības apsvērumi tiek plaši izmantot, lai vērstos pret cilvēktiesību aizstāvjiem un ap, apspiešanu. Aprīlīga ANO ekspertu grupa aicināja eh, Vietnamas valdību neizdarīt spiedienu uz cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tāpat ir eh, norādīts 79. pantā krimināla eh, kodeksa pants, lai notiesātu cilvēktiesība aktīvistus. Turklāt šeit ir iekļautas eh, nāves soda vai mūža ieslodzījuma iespēja šajā pantā. Pats Erīkungs un arī es esam nobažījušies par brīvās tirzniecības nolīgumu attiecībā uz cilvēktiesību aspektu. Vietnamā darba apstākļi, tīpaši eksporta nozarēs, kā tekstilu un apģērba rūpniecība, ir ļoti zemi. Bez tām nav neatkarīgu arotbiedrību, eh, streikošanas tiesības ir ierobežotas vai pat aizliegtas. Šķiet, ka Brīvās tirdzniecības nolīgums ir ar vājiem punktiem darba tiesības ziņā salīdzinājumā, piemēram, ar klusā okeāna partnerības nolīgumu. Eh, vai nolīgumiem eh, eh, starp Vietnamu un Savienotajām valstīm. Tomēr TTP, lai procesā Vietnama apģēmās pie, rūpīgāk pievērsties darba tiesībām, trīs eh, SDO konvencijas eh, tiks iestrādātas Vietnamas iekšējā likumdošanā pirms nolīgums stājas spēkā. Eh, šīs vienošanās nav paredzētas jaunajā BT brīvās tirdzniecības nolīgumā. Vai ir pietiekams pamats domāts, kā šīs trīs konvencijas tiek iestrādātas nacionālajā nolī, e, likumdošanā pirms Eiropas Savienības balsojuma. Kēnigskunds, kāpēc nav cilvēku tiesības un SDO konvencijas noteiktas kā priekšnosacījums pirms brīvās tirzniecības nolīguma nosteikšanas. Langiem kungs. Äh, Paldies par šo iespēju. Šodien nāk klajā ar paziņojumu kā priekšsēdētājiem ASEAN delegācijai. To es daru personīgi, bet eh, pa, arī mans delegācijas dalībnieki ļoti interesēti progresa panākšanā līguma noslēgšanas procesā pēc tam, kad gadiem ilgi tika strādāts pie Singapūras nolīguma, un tagad eh, līgums jānoslēdz ar Vietnamu. Für uns ist wichtig, dass wir Mums ir svarīgi, ka pasaules eh, situācijas eh, kontekstā Eh, ja, eh, stiprināt attiecības ar Āziju. Un eh, šis varbūt kā paraugs visam reģionam ir arī sarunas ar Filipīnu, Indonēziju, Malaiziju un Taizemi. Man jums ir trīs jautājumi. Pirmais. Dinamiskā ekonomiskā attīstība Vietnamā Tā, jums ir stabila demografiskā situācija, liels jauniešu īpatsvars. Tas prasa intensīvāku sasaisti ar Eiropas Savienību. Tas viss ir labi un jauki, un mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, arī nav nekas pret to, bet mēs Es nedomāju, ka mums ir jākritizē valsts attīstība, iejaucoties valsts iekšējās lietās. Tas nav mūsu demokrātiskais modelis, kas jums ir, bet mums ir jā, jāciena jūsējais. Bet Lohpīlers kundze jau norādīja, ka Eiropas parlaments vēlas šo brīvās tirdzniecības nolīgumu, mēs vēlamies to atbalstīt, bet vēlamies izvirzīt arī priekšnosacījumu saistībā ar cilvēktiesību situāciju un darba apstākļu standartiem. Līdz ar to vēlos noskaidrot no jums, kāds, kā izskatās plāns Vietnamas pusē, pirms mēs kā parlaments ratificējam šo nolīgumu. Kāds ir plāns, lai īstenotu šos nosacījumus vietējā likumdošanā, it īpaši cilvēktiesību dialogu jautājums? ir nepieciešams panākt taustāmu progresu attiecībā uz uh, vārda brīvību, preses brīvību, individuālām cilvēktiesībām. Tas ir ļoti nepieciešams. Un Königs kundze, jums jautājums. Kā jūs e, saredzot e, iespējas tuvākā laikā noslēgt vienošanos par rīču? Pieci cilvēki, seši pieteikušies, septiņi jau runāt. Ar to slēdzam sarakstu. Lūdzu, pieturieties pie pusotras minūtes. Marija Arēna pirmā. Merci beaucoup. Paldies. Piedalo, piedaru pie tiem 30 deputātiem, kuri pārmeta uh, komisijai savas bažas uh, eh, Vietnams nolīguma sakarā un attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem, vārda brīvību, cenzūru, tiesu atkarību vēršanos pret eh, arotbiedrību un cilvēktiesību aktīvistiem, bet mūsu līguma trešais pants uzliek mums par pienākumu stiprināt cilvēktiesības visās politikās. Vai jūs domājat, ka esošais nolīgums ar Vietnamu atbalst, atbilst Eiropas līguma trešajam pantam? Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums komisijai Jūs runājat par investīciju nodaļu, un šeit ir ICS. Tas nozīmē, ka ja Eiropas investārs Eiropa. Uh, uh, pa, viņš var vērsties tiesā, kas ir ICS kā at, kas ir ar š, tiesā esošu arotbiedrību aktīvistu, kā viņš var š, izmantot šīs tiesības. Mēs nevēlamies tos uzspiest, protams, e, Vietnamā ir savas tiesības. E, Eh, skatīt investoru lietas, bet es gribētu, lai tiktu izveidota jurisdikcija šajā sakarā. Paldies! Eh, nākošais runātais Čūda Dāmī. Jā, paldies abiem sarunvedējiem. Mans jautājums ir līdzīgā virzienā. Es arī esmu viena no tām, kas paras, parakstīja starppartiju vēstuli no parlamenta Pirms Vietnama pievienojas PTO, tika uzņemtas saistības attiecībā uz cilvēktiesībām un ilgspējīgu attīstību, bet tas, ko mēs šobrīd dzirdam no Vietnamas, no cilvēktiesību organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem, ir tas, ka pēdējos divos gados situācija e, ir aizvien sliktāka. Kiberdrošības likums aizvien asāka vēršanās pret cilvēktiesību aizstāvjiem, garāki cietumsodi, soda sankcijas kā cilvēku pārcelšana prom uz attālākiem reģioniem, prom no viņu ģimenēm un asi sodi arī eh, tieši cietumsodi. Vēlos eh, jautāt Kas ir tas, ko komisija liek darīt, līdz mēs eh, balsosim eh, šeit parlamentā? Un Vietnamas iestādēm vēlos jautāt, ko Vietnama plāno kā ceļa karti? Jo vēlos atgādināt cilvēkiem, ka prezentācijās mēs daudz ko dzirdējām par ilgspējīgas attīstības nodaļu un cilvēktiesībām. Bet eh, pilsoniskās un politiskās tiesības man ir tikpat svarīgas kā darba tiesības. Nevar būt brīvas arotbiedrības bez vārda brīvības. Šīs divas tiesību kopas nav nodalāmas viena no otras. Varbūt veids, kā parādīt labu gribu un apņemšanos virzīties tālāk šajā jomā, varētu būt rīkoties nekavējoties, tā skaitā atbrīvojot Mada Mašrum, citus politieslodzītos, lai parādītu, ka īstenībā ir reāla aktivitāte, kaut kas tiek tiešām darīts saistībā ar eh, to, eh, ko jūs solījāt darīt iestājoties PTO. Karolīna Heinze. Jā, paldies. Mēs jau vairākas reizes dzirdējām, ka uz noteikumiem balstīta tirzniecība ir ļoti svarīga, no tā mēs neatkāpjamies. Un šī vienošanās ar Vietnamu būs arī kā jauns paraugs mūsu tirzniecības attiecībām, bet e, jāsaka, ka tie šobrīd ir kā virsraksti, man pietrūks satura. Mēs esam dzirdējuši no daudzām pusēm, ka runājot par cilvēktiesībām, par darba tiesībām, e, redzam daudz ko, kur nepieciešama uzlabojuma. Eh, SDO darba normas, eh, darba tiesību normas ir ļoti svarīgas. Eh, Japāns gadījumā divi, divas konvencijas nebija ratificētas, Vietnams gadījumā trīs, kad tas tiks izdarīts. Tad man ir arī šaubas saistībā ar to, tad, kad tiek pārkāpti noteikumi, vai ir iespēja apturēt nolīgumu kā tādu jo es neredzu sankciju mehānismu. Kas notiks, ja tik tiešām būs eh, noteikuma pārkāpuma, kāda būs reakcija? Un kopumā vēlos jautāt, kā konkrēti eh, varam nonākt pie situācijas uzlabošanas cilvēktiesību jomā, ko Vietnama eh, saredz kā pierādījumu tam, ka viņa uztver mūsu pieeju nopietni. Haidī Hautalā. Paldies! Vēlos uzdot ļoti, ļoti konkrētu jautājumu saistībā ar ciešo saikni starp šo nolīgumu un brīvprātīgo partnerības nolīgumu, eh, kuru arī mēs šeit izskatām šajā komitejā, un es esmu referente šai ziņojumā. Man patīk šis instruments, jo tas ir pierādījis sevi kā vienu no labākajiem veidiem, kā veicināt legālu koksnes eksportu no valstīm. Un galu galā tas varētu būt tas veids, kā Vietnama var nodrošināt to, ka tikai legāli ievākti kokmateriāli produkti no, tiek eksportēti uz Eiropas Savienību. Bet eh, mums ir jāapzinas, ka uh, ir nepieciešams nodrošināt, ka Vietnama veic nepieciešamos grozījumus nacionālā likumdošanā, kas ir nepieciešami, lai attīrītu e, visu produktu piegādes ķēdi kokmateriālu gadījumā. Un es vēlos redzēt e, strauju un tūlītēju rīcību, jo savādāk nonāksim situācijā, ka vispirms spēkā stāsies brīvās tirniecības nolīgums, kas savukārt eh, traucēs mūsu eh, darbā, mudinot Vietnamu attīst, eh, attīrīt produktu ķēdi kokmateriālu jomā. Vai ministra vietnieku kungs var paskaidrot savu darbību? Jā, priekšsēdētājs atvainojas, bet man ir ļoti svarīgs jautājums komisijai. Vai tā tiešām ir, ka importa nodevas eh, uz produktiem, uz kuriem attiecas brīvprātīgais nolīgums, tiks pilnībā liberalizēts tad, kad brīvā tirniecības nolīgums stāsies spēkā. Runātāji tiek pārtraukta. Priekšsēdē saka, lūdzu, turpiniet. Lose... Vai pastāv iespēja, ka mēs zaudēsim uh, iespēju uh, Eh, skatīt šo jautājumu par legāli eh, ievākt kokmateriāliem. Priekšsarētājs lūdzu tiešām pieturēties pie uzstāšanās laika, jo visiem ir svarīgi jautājumi. Es to neapšaubu, bet mums šeit ir arī viesi, kam ir tiešām bija jāpiepūlas, lai ierastos šeit uz šo uzklausīšanu, un es arī viņiem vēlos dot iespēju sniegt savu skatījumu. Pusotra minūte bija tas laiks, ko mēs atvēlējām. Nākamā Alesija Moska. Jā, paldies. No iepriekšējiem runātājiem ir diezgan skaidri saprotams, ka cilvēktiesības ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas parlamentam, bet tas nenozīmē, ka mēs neatzīstam uh, to, ka šis ir ļoti ambiciozs nolīgums, un mēs, protams, arī saprotam, cik nozīmīgs tas ir ģeopolitiski. Tādēļ ir, ir svarīgi, lai Vietnamas valdība sūtītu signālu, ka viņi vēlas mainīt līdzinējo kārtību. Tas, kas rada bažas pēdējā laikā, ir tas, ka tā vietā, lai virzītos uz priekšu cilvēku tiesību situācijā, darba tiesību jomā un piešķirtu eh, vairāk tiesības iedzīvotājiem, notiek pretēji virzīšanās. Es vēlētos noskaidrot, kā jūs plānojat pierādīt šo vēlmi pildīt tās saistības, kuras eh, mani kolēģi jau ir pieminējuši. Es nerunāju par kaut ko tādu, kas liktu pilnībā mainīt jūsu likumdošanu. Es drīzāk runāju par tādām lietām kā uh, krimina, kiberdrošības likuma maiņa vai policijas līdz ar to atbrīvošana. Forenzas kundze tālāk. Paldies! Daži no iepriekšējiem runātājiem jau pieminēja to, ko es vēlēju sacīt, īpaši Arēnas kundze un arī citi. Es vēlējos pateikties jums par šo iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā. Vietnama ir e, viena no valstīm, kas pēdējos gados ir uzrādījusi vienu no visaugstākajiem izaugsmus radītājiem. Tas nozīmē, ka cilvēku dzīve uzlabojas, bet ir daudz izaicinājumu sociālā jomā, vides jomā. Uh, Ir daudz demonstrācijas bijušas, kur cilvēki ir protestējuši pret speciālo ekonomisko zonu izveidi, jo tur būs e, zemāk sociālajiem vides standarti produktu ražošanā. Protams, ir svarīgi paturēt prātā, ka valstī ir liels e, ārējo tiešo investīciju apjoms, bet mums ir arī jānodrošina, ka standarti ir vienlīdzīgi. Attiecībā uz darba tiesībām. Vai Vietnama tiešām ratificēs SDO konvencijas, tā skaitā par arotbiedrību darbības brīvību? Tas ir ļoti svarīgi. Cilvēktiesība ievērošana un darba tiesība ievērošana ir mums ļoti svarīgs jautājums. Mēs vēlamies noskaidrot, vai jaunais eh, darba kodeks tiks īstenots un vai Vietnama ievēros Parīzes vienošanos. Un arī ilgspējīgas attīstības eh, mērķus. Paldies! Eh, nākamais runās Fjellbergungs. Attiecībā uz CPTTP komisijai jautājums. Vai šeit uh, Eh, sadaļa attiecībā uz vidi nav plašāka nekā CPTTP. Un vai komisija var pieminēt kādu tirzniecības nolīgumu pasaulē vispār, kur sankcijas TSD nodaļā ir bijušas uh, izmantotas arī pēc strīdus risināšanas jautājums? Brīvā tirniecības eh, nolūkā tas, protams, būs ļoti noderīgi, bet attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, eh, ja mēs runājam par apģērbu ražošanu, tur viņi varēja eh, iz, izēja materiāls no, čita, no citām GSP valstīm saņemt GSP režīmā, bet vai tagad nebūs sliktāk? Es daudz ko uh, varu teikt par Vietnamu, bet diez vai to, ka viņi ir demokrātiska valsts, kur iev tiek ievēros tiesiskums. Vai tiešām ir pamatoti, ka investoram strīdus gadījumā būs jāizvēlas arbitrāžas tiesneši no saraksta, kuru uh, Vietnama sagatavo, salīdzinot ar līdzinējo režīmu, kur viņi arī brīvi izvēlēties tiesnešus? Paldies, un tagad vārdu dodu atpakaļ eh, sarunu vedējiem. Tagad apgrieztā secībā Helēna Königa būs pirmā. Lūdzu, centieties pēc iespējas īsāk atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, yes, uh, be... Jā, paldies, centīšos to darīt. Tas, diemžēl, nozīmēs, ka ministru vietniekam eh, Hānam laikam paliks vairāk jautājumu. Nu, katrā ziņā šeit bija daudz jautājumu viņam. Sākšu ar cilvēktiesību jautājumu. Protams, domāju, ka esam viens e, prātis, ka tā nav ideāla situācija. Praktiski neviens partners, un arī mēs paši neesam ideāli šajā jautājumā. Mums jāatceras, kāda bija sākotnējā situācija. Un mums ir jāskatās, kā mēs varam ietekmēt tendences pozitīvā virzienā attiecībā uz cilvēktiesībām un līdzīgi arī uh, Eh, tirdzniecības nolīgumos, kur mēs risinām vidas jautājumus, darba tiesību jautājumus. Mēs izmantojam visus instrumentus cilvēktiesību jomā. Tas nav kaut kas izolēts. Mēs cenšamies strādāt ar partnerības un sadarbības nolīgumu palīdzību. Cenšamies arī um, strādāt eh, šai jomā cieši ar kolēģiem un eh, mūsu delegāciju Hanojā, lai nodrošinātu, ka mēs pieturamies pie plašākas Eiropas Savienības politikas, kas attiec uz darba tiesībām. Signāli, kur mēs saņemam no Vietnams līdz šim, ir tik tiešām tādi, ka pastāv interese skatīties uz šo konvenciju ratifikāciju Es pieņemu, ka ministra vietnieku kungs eh, šim jautājumam pievērsīsies savās atbildēs, un mēs tik tiešām sekojam šo lietu attīstībai, lai redzētu ilgspējīgu darbu virzienā uz vēl neratificēto konvenciju ratificēšanu. Mūsu virsmērķis ir nonākt pie taustāmiem rezultātiem, bet tā ir tāda attīstība, dinamika. Nekad nav iespējams nonākt vienas nakts laikā no vienas situācijas pilnīgi citā. Eh, mēs vēlamies redzēt progresu darba eh, tiesību konvencijā, pēc iespēju konvenciju eh, ratificēšanā. Par TSE sadaļu. Tas tik tiešām ir plašāks nekā CPPTP sadaļa Es neiedzāšos detaļās, šī diskusija jau vairāk kārt ir notikusi. Jūs esat noteikti redzējuši 15 punktu rīcības plānu, un eh, jūs redzat, ka mēs to īstenojam, ieviešot programmas, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību, cieši sekojot īstenošanai. Tur ir ietvert visi aspekti no šīs sadaļas. Skatāmies arī klimata jautājumus, Tur mums īpaši prieks redzēt, ka, eh, ka tur ir arī saistības, kas ir uzņemtas atbilstoši Parīzes eh, vienošanās. Par eh, meža nozars aspektiem. Importa nodevas tik tiešām tiks liberalizētas pēc līgums stāšanās prātā Par flaku kā tādu Vietname ir atņa, apņēmusies īstenot šīs saistības. Mēs joprojām diskutējam par eh, to, kad būs iespējams parakstīt pašu dokumentu. Bet atklāti sakot, mēs nezaudēsim savas ietekmēšanas sfēras tikai tāpēc, ka mēs liberalizējam šos tarifus, jo pati Vietnama ir bijusi tā, kas ir apņēmusies eh, parakstīt flaku Eh, tā kā tas ir gan viņu interesēs, gan mūsu, lai nodrošinātu, ka mums ir ilgspējīgi koku materiāli, kas nonāk Eiropas Savienībā. Un jo ātrāk mēs šo flagu parakstīsim, jo eh, vieglāk arī mums pašiem būs to uzraudzīt. Un noslēgumā Vai mums ir kāds piemērs ar TSD nu, sadaļā izmantotām sankcijām? Jā, ir bijuši izaicinājumi saistībā ar citām sadaļām. Problēma te ir tāda, ka līdz šim nevienā gadījumā nav izdevies pierādīt, ka pastāv saikne starp, kā lai to labāk apraksta, TSD saistību neizpildi un ka tas ir atstājis ietekmi uz tirzniecību vai investīcijām. Tas nozīmē, ka problēmas un sankcijas e, nav tikušas sasaistītas. Tas ir viens no jautājumiem, kur e, komisija uzskata, ka sadarbība un tas, ko mēs ierosinām, kā šo sistēmu veidot, ir e, tās sadaļas, kur nepieciešams eh, veikt izpildus kontroli. Mēs iesaistām eh, pilsonisko sabiedrību, mums ir neatkarīgi eksperti un publiskojam arī rezultātus. Es zinu, ka viedoklis uz šo jautājumu eh, atšķiras, bet nu, tas ir tas rezultāts, pie kā esam nonākuši. Un tagad ministra vietnieku kungs lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsarētāji! Paldies visiem par komentāriem un jautājumiem attiecībā uz šo nolīgumu. Es nezinu, vai varu izteikties īsi, jo jautājumu bija tik daudz, bet es centīšos um, reaģēt uz visu. Vispirms par darba tiesībām. Vietnamai ehm, brīvās tirdzniecības nolīgums bija pirmais, kur tika iekļautas eh, skaidras saistības ehm, iestrādāt eh, starptautisko darbu organizācijas konvenciju normas eh, nacionāla likumdošanā. Un šeit es varu citēt. Turpināsim aktīvi strādāt, lai ratificētu to eh, pamata SDO konvencijas, kas vēl nav ratificēts. Citādi beigas. Kopš tā brīža esam parakstījuši visaptarošu uh, nolīgumu Klusā okeāna reģionā ar līdzīgām saistībām. Un varu apstiprināt jums, ka CPTTP nav neviena norma, kas prasa likumdošanas grozījumus pirms tikt, tiktu šis līgums ratificēts un stāties spēkā. Tā kā līgums starp Eiropas Savienību un Vietnamu nav vēl parakstīts, Vietnama, neskatoties uz to, ir aktīvi centusies e, īstenot saistības e, saistībā ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Pēc līguma parakstīšanas e, premjerministrs izsludināja plānu 15. gada nogalē ratificēt vis, visas trīs SDO konvencijas, kurus, kuras vēl nav ratificētas Vietnamā. Vēlos norādīt, ka no astoņām SDO konvencijām Vietnam jau piecas ir ratificējusi, vēl trīs ir palikušas, un mums ir plāns e, veicināt to ratificēšanu. Šajā plānā ir ietverti ļoti konkrēti pasākumi no valdības puses, tā ir skaitā uz informācijas izplatīšanu un starptautisko principu pārņemšanu Vietnamas eh, likumdošanā un eh, kapacitātes stiprināšanā valdībā. Otrakārt, ir valdības priešlikums asamblējai Vietnamā pārskatīt mūsu darba kodeksu visaptarošā veidā, izlīdzinot un pielāgojot mūsu likumdošanu starptautiskiem standartiem, tā skaitā SDO standartiem. Un šo priekšlikumu iesniegsim Nacionālajā asamblējā maijā, un to varētu pieņemt novembrī 19. gadā. Valdība ar SDO un, un citu pušu palīdzību strādā atbilstoši šim plānam, kuru ir pieņēmusi Nacionālā asamblēja. Tāpēc varu apliecināt, ka Kaut arī nolīgums vēl nav parakstīts, tiek jau īstenoti pasākumi Vietnamā, lai ievērotu tās saistības, kuras mēs uzņēmāmies e, ilgspējīgas attīstības e, sadaļā. Tagad par vidi. Šeit stāsts ir garš, cenš, centīšos to izstāstīt īsi. Vietnama pievērš īpašu uzmanību vides aizsardzībai Mēs pieņēmām vides likumu 93. gadā, un 2012. gadā premjerministrs eh, izsludināja zaļās izaugsmas stratēģiju ar konkrētu rīcības plānu, un 16. gadā, es domāju, ka jūs zinat, Vietnamā pievienojās eh, citām valstīm Parīzes nolīguma īstenošanā. Šis uh, brīvās tirdzniecības līgums ļaus Vietnamai e, strādāt tālāk šajā jomā. Un e, ir uh, līgumā iekļauta ilgspējīgas attīstības sadaļa, nodrošinot, ka izaugsme nenotiek uz vides aizsardzības rēķina. Šajā sadaļā Vietnama apņemas efektīvi īstenot daudzpusējus vides nolīgumus, kurus esam ratificējuši. Tā skaitā par klimata pārmaiņu uh, vienošanos, Parīzes vienošanos un bioloģisko daudzveidību. Tāpat esam apņēmušies nemazināt uh, vides standartus, uh, lai piesaistītu investīcijas. Līdzīgas saistības ir iekļauts arī CPTP, kas parāda manas valdības apņemšanos uh, ievērot vides aizsardzības principus. Tagad par nelegālo mežu izciršanu Mana valdība vēlas cīnīties ar šo fenomenu, tāpēc esam viena no ļoti eh, nelielā valsts skaita reģionā, kas eh, ir gatava parakstīt šo brīvprātīgo flagu eh, vienošanos ar Eiropas Savienību, parādot, ka mēs esam apņēmīgi teikt nē nelegāliem kokmateriāliem. Es ceru, ka Vietnamas eh, biznesa kopienā pieaugs eh, arī izpratne par šo jautājumu un parakstot arī šo brīvprātīgo vienošanos, kas tiks parakstīt Briselē. Tas varētu palīdzēt eh, mums nonākt pie pozitīviem rezultātiem tuvā nākotnē. Un pēdējā lieta par cilvēktiesībām. Jūs daudz ko sacījāt par cilvēktiesībām jautājumiem. Kertons Dārling kundze, varu jums apliecināt, ka es neatceros, ka mēs esam iestāšanās procesā PTO kaut ko solījuši attiecībā uz cilvēktiesībām. Varbūt eh, labojiet, ja es kļūdos, neatceros, ka mēs būtu uzņēmušies kādas saistības, jo PTO nav cilvēktiesība organizācija. Brīvās tirniecības nolīgums ir daļa no lielākas sadarbības eh, starp Vietnamu un Eiropas Savienību. Līdz ar to mēs saprotam, ka ja mēs vēlamies uzlabot eh, sadarbību, pieredze Vietnamā ir pierādījusi, ka tirzniecība un investīcijas ir ļāvusi pievirzīties tuvāk ilgspējīgas attīstības mērķim, nodrošināt sociālo attīstību Vietnamā, kas ir daļa no strateģiskā iemesla, kāpēc mūsu valdība pieņēma uh, īpašu darba kārtību ar noteikumiem par caurskatāmību, prognozējamību un stingru iesaistīšanos eh, dialogā ar, iesaist, ar interesētēm pusēm. Es, protams, esmu tikai eh, pazemīgs eh, sarunu vedējs. Un, kā jūs saprotat, cilvēktiesības jautājums ir ārpus manas kompetences jomas. Tomēr es uzskatu, ka mūsu citi kolēģi gan Vietnamā, gan Eiropas Savienībā, tā skaitā mūsu eh, godāto vēstnieku, kurš ir klāts šeit šodien, eh, var pastāstīt eh, par mūsu sadarbību, sadarbības un partnerības nolīgumu kontekstā. Uh, Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem. Ja nē, tad eh, atvainojiet mani. Perfect, thanks a lot. Lieliski paldies ministrietniekungam par šo lielisko atbilžu sēriju uz jautājumiem. Līdz ar to mēs esam pabeiguši pirmo daļu šai uzklausīšanai. Un tagad mums ir otrā daļa. Tur ir uzaicināti un ieradušies pieci eksperti šajā jautājumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Vietnamu. Uh, Visi pieci ir ar dažādu perspektīvu, ar savu skatījumu. Es ļoti ceru, ka visi pieci ir šeit. Uh, Nikolā Audžie ir ir um, Eiropas Tirdzniecības kameras um, līdzpriekšsēdētājs uh, Vietnamā. Sešas minūtes jums. Sešas minūtes. Es domāju, ka man būs desmit priekšsēdētāji, ģenerālais referents, eh, ministra priekšnieka, eh, Kēnigas kundze, godējumie deputāti. Man ir liels gods būt klāt šodien. To push, to back up the EVFTA. Um, tātad eh, lielākā daļa no viņiem ir šeit Briselē, un es esmu ar lielu pieredzi Vietnamā, un esmu ļoti gandrīgi teikt, ka līdz 20 gadam jau STO um, konvencijas tiks reticizētas. Un, uh, Mūsu šajā uh, tirniecības kamerā ir vairāk kā tūkstots uzņēmumu, un viena trešdaļa ir aktīvi ieinteresēti nolīgumā, un arī visi mazie vidēji uzņēmumi atbalsta šī līguma tekstu. Ļoti svarīgi ir pateikt, kas mēs esam Juročam netiek finansēts no Brīseles, to nefinansē komisija, ne delegācija. E, to nefinansē arī Vietnamas valdība, ne tirsniecības ministrija. Mēs esam pilnībā neatkarīga organizācija, pilnīgi funkcionāli, mēs paši sevi atbalstam. Un tas ir rakstīts arī mūsu locekļu deklarācijā. Mūsu misija ir uzlabot biznesa vidi Vietnamā, lai Vietnama būtu uh, biznesam draudzīga, lai tiktu veicinātas nu, investīcijas un tirdzniecība, un tā tas ir jau 20 gadus. Mums ir 16 nozaru komitejas. Uh, tad, kad komisārs Hāns bija ieradies Vietnamā, mēs eh, tur bijām ar visām savām 16 nozerēm. Eh, ministra kungs, mēs dažreiz vedam mm, sarunas no ļoti stingrām pozīcijām, bet mēs pārstāvam tūkstotus uzņēmumus. Mēs esam izvietot, izmētāt pa visu Vietnamu, ne tikai Hanojā mēs atrodamies arī uh, laukos mēs esam pārstāvēti, tad, kad mēs eh, ceļam rūpnīcas, kas darbojas tekstilu no, vai apavu nozarē, tad eh, šīs te mm, rūpnīcas mm, neatrodas tikai Hanojā un eh, Haifon uzņēmums ir milzīgs uzņēmums, ļoti svarīgs Un tad eh, redziet, eh, cik tur ir daudz dažādi tīpniecības centri pilsētas. Bing, Bingzongā mums ir vēl viens eh, office, tur tiek ražotas apavi un tekstilu izstrādājumi. Mēs ar Bingzongas domi sastrādājamies. Mēs uh, cenšamies e, tiešām visā teritorijā virzīt mūsu juročam idejas. Divreiz gadā mēs balto grāmatu publicējam, tur mēs atspoguļojam dialoga uh, Eh, rezultātus. Eh, mēs ar dažādām ministrijām investīciju, tirsniecības ministriju regulāri vedam mm, dialogu arī ar banku centrālo. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka ir nepieciešams savu juročam stāstīt par Eiropas vērtībām un lai visi saprastu, kāda ir uzņēmuma interesa un vērtība. Es jau pēdējos 30 gadus esmu dzīvojis Vietnamā, esmu redzējis dažādas pārmaiņas. 97. Eh, gadā varbūt eh, kāds no jums ir bijis šeit, es dzirdēju, bet 98. gadā eh, tika atvērta jau ekonomika uzņēmumiem, kas nāk no ārzemēm. Teikt, 30 gadi ir milzīgs veiksmes, tā ļoti lielu pieaug tirzniecības apgrozījums. Eh, tad, kad es i, i, ierados Vietnamā, tad pārsvarā cilvēku vidēja alga bija 2 dolāri dienā. Eh, tagad eh, šie līmeņi ir uzlabojušies un mazāk ir šādu mazatalgotu. 50% 50% no mājasemniecībām nebija elektrības, tad, kad es ierados. Bet tagad, principā, visās mājasemniecībās ir elektrība, un ja jūs dodaties uz eh, ciemiem, teiksim, ziemeļos, jūs redzat, ka, ka visur ir elektrība, un bērni dodas uz skolu, jūs eh, arī um, varat um, gūt medicīniskos um, pakalpojumus. Tās tiešām ir ļoti lielas izmaiņas. tad IKP uz vienu cilvēku ir palielinājies no 400 dolāriem uz 2000, 2000 dolāriem eh, uz vienu cilvēku. Tātad lieliski sasniegumi Vietnamā ir, se, ir, ir parakstījis 16 brīvās tirniecības nolīgums ar 56 pasaules valstīm. Uh, Es eh, pagājušā nedēļa biju kādā sanāksmē kopā ar eh, Vietnamas premjeru. Eh, Samsung investīcijas, piemēram, ir milzīgas. Samsung Vietnamā ir investējis apmēram tik daudz, cik, visas, cik visi Eiropas Savienības uzņēmumi kopā ņemti. Es teicu, ka mūsu organizācija ir tūkstots, bet Korejas eh, tirdzniecības kamerā ir desmit tūkstoši dalībnieku, un katrs nāk ar savām milzīgām investīcijām. Es vienkārši gribēju izcelt šo investīciju apjomu un asociācijas līmeni. Eh, un Korejas premjers un arī citi uzņēmēji ir gatavi un klauvi ar visām Vietnams uzņēmumu durvīm ar lūgumu ļaujiet investēt. Un ja Eiropa nevērs uh, savas iespējas un neies ar investīcijām, uh, tad būs zaudēta šī iespēja. Ja jūs gribat šajā reģionā investēt, tad padomājiet kaut vai par geogrāfisko izvietojumu. Turpat ir Ķīna, kas robežojas ar Vietnamu Mēs Eiropā konstatējam, eh, ka Koreja un Ķīna ir ļoti aktīvas. ASV varbūt nav tik ļoti aktīva dēļ Trumpa politikas, bet Vietnamā mēs redzam iespējas, tāpēc arī Eiročam atbalsta eh, jauno līgumu. Eh, tad vēl par izmaiņām mēs mm, kopā ar, ar Tirzniecības ministriju strādājam kopš 2012. gada pie līguma teksta. Un līdzīgi kā sarunās ar PTO, uh, Mēs gribam, lai komisija tālāk, tā kā izanalizē situāciju, tālāko virzību ar šo līgumu, tā kā tas bija iepriekšējās reize. Lūk, man rokās ir ziņojums, un es, tur ir arī runa par SDO konvencijām, un paldies par uzmanību. Jā, I think, I think. Jā, labi. Jūs noteikti tiktu ievēlēts, ja jūs uzstātos šeit. Mm, Kartis uh, kundze nāk no starptautiskās darba organizācijas, uh, un viņa pastāstīs uh, par šīs institūcijas viedokli mm, par brīvās tirniecības līgumu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs un starptautiskā darba organizācija grib pateikties. Uh, par to, ka jūs aicinājāt mūs uz šo diskusiju. Es eh, gribētu izmantot manas minūtes, lai pastāstītu par SDO viedokli attiecībā uz šiem jaunajiem līgumiem, protams, runāšu no šīs organizācijas perspektīvas. Esmu pārliecināta, Un arī no jūsu jautājumiem es saprotu, mm, ka jums rūp šī starptautiskās darba organizācijas problemātika, bet e, jūs droši vien nezināt, kāda ir bijusi mūsu sadarbība ar Vietnamu. 92. gadā Vietnama pievienojās STO un kopš tā laika eh, progresīvi šī valsts ir pievienojusies daudzām konvencijām, tās ratificējot. 2003. Eh, gadā SDO atvēra biroju Vietnamā un kopš tā brīža eh, mēs esam devuši savus norādes attiecībā uz ratifikāciju un arī cenšamies palīdzēt ar brīvprātīgiem pasākumiem. Vietnama ir ratificējusi piecas no astoņām konvencijām. Tas ir tāds vidējs rādītājs. Un Trīs no četrām pārvaldības konvencijām arī Vietnama ir ratificējusi, un tas ir diezgan labs rādītājs šim reģionam. Pavisam nesen vairāk konvencijas ar darba drošību ir ratificēts, un arī jūras darba konvencija ir ratificēta. Kā jau teica ministrs, e, STO tiešām atbalsta Vietnamas valdību reformu procesā. Uh, un mēs eh, domājam par to, kā labāk īstenot jau ratificētās, kā arī sagatavot augsmi nāk, nākamajām ratifikācijām, protams, fokusējoties uz galvenajiem. Brīvās tirdzniecības līgums eh, dod iespēju starptautiskai darba organizācijai strādāt intensīvāk pie mūsu saistošiem jautājumiem. Uh, Runājot par nodarbinātības reformu, eh, par to mēs cīnamies jau daudzus gadus. Mēs atbalstam esošo darba likumu pārskatīšanu, lai tie tiktu saskaņoti ar startautiskajiem standartiem. Mēs runājam ar sociālajiem partneriem, informējam tos par galvenajām normām, un tas ir ļoti svarīgi iesaistīt šos partnerus lai tiešām visiem pasākumiem būtu rezultāts. Mēs strādājam kopā ar um, jaunu industriālu attiecību ietvaru izveidošanu, mēs cenšamies iedzīvināt koplīguma procedūras. Uh, un tas nozīmē, ka tiek eh, stiprināta arī institūciju kapacitāte, eh, lai būtu pietiekami daudz dienestu, kas ir mm, saskana ar starptautiskām prasībām. Piemēram, mēs eh, propagandējam ideju, ka ir jābūt vēlētiem pārstāvjiem darba vietās, mēs atbalstam pirmo organizācijas, cenšamies arī virzīt organizācijas uz ilgspējīgu attīstību. Startautiskā darba organizācija arī strādā ar ietekmes izvērtējumu. Mēs cenšamies eh, trīspusējo kapacitāti stiprināt, cenšamies eh, darboties uzņēmumu līmenī. Eh, esam aktīvi bijuši arī kokapstrādes nozarē. SDO strādā trijās strateģiskās jomās lai atbalstītu globālo integrāciju. Mēs gribam, lai būtu virzība sociāli taisnīgi un ilgspējīgi. Tad trīs akcijas ir pārvaldība, uzņēmējdarbība un sociālā aizsardzība. Un turklāt eh, mums ir vēl svarīgs projekts, kas eh, fokusējas uz CSR kas ir ļoti svarīgs brīvā nolīguma elements jo līdz, līdz, līdz ar to mēs varam arī cerēt uz eh, pamatiesību īstenošanu, darba tiesību īstenošanu uzņēmumu līmenī, un eh, starp citu startautiskie standarti ir, ir jāpiemēro visur valstī un eh, ne tikai izvēlētās vietās. Mēs strādājam arī pie dialoga virzības. Esam par to strādājuši ar pārtiks uzņēmumiem. Kā jau ministra vietnieks teica, ir valdības ceļakarte, ir arī mērķi, kas saskan ar 98. gada deklarāciju un ir vēlēšanās arī izpildīt nosacījumus, kas ir ierakstīti ilgspējīgas attīstības sadaļā. Darba likuma reforma ir jāpiemina un uzdevums ir ratificēt atlikušās SDO konvencijas. Tad, kad darba likums tiks pieņemts, un tas būs nākamajā gadā, tad tas varētu izveidot arī pamatu 98. gada konvencijas ratifikāciju. 98. gada konvencija dod satvaru, kas mm, nodrošina aizsardzību arotbiedrībām no darba devēja un arī nodrošina iespēju vest sarunas uzņēmumu līmenī un tas ir ļoti svarīgs solis virzienā uz, uzņē, uz apvienību veidošanās tiesību. SDO palīdz valdībai visā šajā procesā. Mēs strādājam pie jaunās paradigmas, pie uzņē, asociāciju veidošanas brīvības. Mums ir četri projekti, ieskatot ES finansētie. Uh, kuru mērķis ir ratifikācijas veicināšana un cīņa pret piespiedu darbu. Un ir notikušas arī augsta līmeņa sanāksmes ar parlamenta pārstāvjiem un attiecīgajām institūcijām Vietnamā. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka ilgspējīgas attīstības sadaļa uh, atbalsta darba likumdošanas reformu ar akcentu uz darba standartu īstenošanu uz vietām ir jācenšas ratificēt pārējās SDO konvencijas, bet šis aicinājums attiecas uz visām organizācijas dalībvalstīm. Mēs atbalstam Vietnamas valdības nolūku nepieļaut darba likumdošanas pārkāpumus, jo tādējādi nekādas priekšrocības nevar rasties nevienai valstī. Paldies! Un tad ar īpašu prieku es aicināšu Ganna kungu, cilvēktiesību ekspertu no Vietnamas, un viņš ir nākamais runātājs, kas pastāstīs par savu tematu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Liels paldies par to, ka aicinājāt mani uz šo uzklausīšanu. Šodien es runāšu tikai par cilvēktiesībām un demokratizāciju. Saistībā ar šo brīvās tirzniecības līgumu. Vispirms es gribētu pasvītrot divas lietas, un tad pēc tam pieci komentāri būs. Un tad vēl trīs rekomendācijas. Vispirms fakti. Tātad brīvās tirniecības formāts un veids ir jau atrunāts ar Eiropas Savienību un Vietnamu. Otkārt, cilvēktiesību situācija Vietnamā ir slikta, un šī situācija pasliktinās pēdējos gadus. Mans komentārs. Ir ļoti daudz pierādījumu, ka demokrātija uzlabo cilvēktiesību situāciju. Un šis komentārs saistīts ar vēsturisko un empīrisko mācību, kas nodrošina sekojošo veiksmīga demokratizācija ir kaut kas tāds, par ko dar visiem padomāt. Vispirms modernizācijas pētījumi skaidri norāda, ka modernizācija nes struktūrālas izmaiņas, kas atbalsta demokratizāciju un konsolidē jaunās demokrātijas. Otrkārt, veiksmīga demokratizācija ir jāpapildina ar sociālo kustību Citiem vārdiem ir nepieciešama aktīva pilsoniskā sabiedrība, un aktīva pilsoniskā sabiedrība atbalsta at virzību, attīstību cilvēktiesību jomā. Brīvās tirzniecības līgumi um, liek Vietnamai ratificēt um, SDO konvencijas un um, 87., 98., 105. Šīs visas starptautiskās darba organizācijas konvencijas ir ar ietekmi uz cilvēku tiesībām, uz pamatiecībām. Un tad, tad tam ir sakars ar situāciju Vietnamā. Eiropas Savienības dalībvalstis labāk uh, par visiem citiem apzinās Helsinku nolīgumu ietekmi. Uh, ir runa par Helsinku aktu no 75. gada. Visiem ir zināmi notikumi ar pilsonisko sabiedrību kustību Austruma Eiropā 70. gados. Un šīs kustības ir devušas būtisku ieguldījumu cilvēktiesību jomā Austruma Eiropā. Uh, kā arī ir atbalstījuši demokratizācijas centienus 98. gadā. Šeit eh, es runāju ne tikai par cilvēktiesībām un demokratizāciju, jo tas nav saistīts eh, tikai ar brīvās tirdzniecības līgumu. Uzskatām, ka arī citi noteikumi, kā piemēram no Helsingu, vienošanās arī ietekmē eh, cilvēktiesību situāciju Vietnamā. Mēs eh, uzskatām, ka brīvās eh, tirzniecības nolīgums uzlabos labklājību, un labklājība daļa no cilvēktiesībām. Nākamais. Vispār zinātnes aprindās ir mm, pieņemts, ka integrācija tirgu samazinās starptautisko spiedienu. Ja brīvais tirdzniecības līgums tiek ratificēts, tad Eiropas Savienībai būs vairāk iespējas iespaidot Vietnamu nākamajās sarunās. Un šis novēr, novērojums ir saistīts ar ģeoekonomisko un ģeopolitisko aspektu, kuru es nepieminēju, bet es varu papildus komentāru izteikt par šo FTA līgums ļauj samazināt atkarību no lielajām mm, kaimiņu valstīm. Tagad es esmu nonācis līdz rekomendācijām. Visas tās mācības, par kurām es runāju, tās ir par labu līguma ratifikācijai. Un tagad ir mani trīs ieteikumi, un tie ir šādi. Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai palīdzētu Vietnamai ratificēt trīs galvenās SDO konvencijas. Esmu ļoti priecīgs dzirdēt, ka Vietnama to jau ir ieplānojusi. Ņemot vērā to, ka TPP nolīgums, kā arī nolīgums starp Vietnamu un ASV bija daudz spēcīgāks nekā pamat mm, SDO konvencijas eh, ratificētais teksts. Tad 7. Eh, oktobrī Premjerministrs paziņoja 7. oktobra sanāksmē, ka ja, tiks ratificēts CPTPP līgums tuvākajā laikā. Un tas nozīmē, ka Vietnamai ir jāsniedz palīdzību ratificēt. No ratifikācijas iespējamība vai ir augsta varbūtība? 6. augustā šogad mēs aicinājām Vietnamas asamblēju pēc iespējas ātrāk ratificēt konvencijas, un vislabākais to būtu izdarīt oktobra sesijā. Un mana otrā rekomendācija. Vietnama neatkarīgas eh, pilsoniskas sabiedrības organizācijas ir jāiekļauj uh, tirdzniecības nolīguma monitoringa mehānismā, ieskaitot e, arī darbu ilgspējīgas attīstības konsultatīvajā grupā, kas ir jāatbalsta. Un mana trešā rekomendācija ir jāievieš jauni mehānismi vai jāuzlabo esošie mehānismi. Sep, sakrā 17. un 2 līguma pantu un 57. pantu PCA līgumā, un ja Vietnama nepilda šo normu PCA līgumā, 57. pantā, eh, tad brīvās tirdzniecības līgums tiks apturēts. Bet tas ir atkarīgs tikai no Eiropas Savienības. Tas ir arī vieglāk Eiropas Savienībai. Tik līdz rekomendācija tiek izpildīta, tad neatkarīgā pilsoniskā sabiedrība jutīsies stingrāk un varēs labāk atbalstīt līgumu. Un visbeidzot, es gr gribēju runāt par politisku, politisko zītajiem Vietnamā. Tagad ir ļoti labs brīdis atbrīvot šos politieslodzīgos. Es gribēju uh, runāt par vienu apziņas uh, ieslodzīto, kas ir ieslodzīts saviem uzskatiem. Uh, līdz ieslodzīšanai viņš bija ļoti veiksmīgs biznesmenis, un viņš ir izteicis atbalstu brīvās tirzniecības nolīgumam. Viņš uzskata, ka ka tas dod iespēju modernizēt Vietnamu, kā arī mazināt negatīvo ietekmi, kas nāk no ASV un Ķīnas eh, tirsniecības kariem šis līderis jau ir nosēdējis 9 no 16 piespriestajiem cietumsoda gadiem, un nekad nebūs labāks brīdis kā šis, kad varētu atbrīvot eh, šo eh, personu Latuka kungu. Šķiet, ka ir īstais brīdis un iestādes liek viņam atzīties un, un pēc tam tikai ir gatavs atbrīvot, tātad te ir sarežģīta situācija. Priekšsēdētājs Es saprotu, ka eh, jums ir garš ceļojums bijis, un varbūt jūs nespējat visu pateikt, bet jūsu vēstījums ir ļoti skaidrs, un milzīgs paldies jums par to. Ms. Anja van Molke is the head of the environment. Un tagad vārds Sanjai von Moltkei no apvienoto nāciju programmas. Paldies par uzaicinājumu, kur mēs saņēmām UN Environment. Mēs esam aģentūra, kurām um, strādā pie vides dimensijas ieviešanas un at, ilgspējīgas attīstības kārt, eh, darba kārtības. Un es uh, Nedaudz pastāstīšu par mūsu darbu un uzsvēršu vidas prasību svarīgumu, par specifisko vidas situāciju Vietnamā un tām iespējām un izaicinājumiem, kurus mēs saskatām no savas puses attiecībā uz e, brīvās tirzniecības nolīguma izmantošanu vides labāk vide un tirzniecība, tās apvienojums e, ir ļoti noderīgi, lai varētu uzlabot konsekvenci starp e, tirzniecības un vidas politikām. Mēs vadāmies pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem visās mūsu galvenajās jomās, tā skaitā tirzniecība, investīcija, tehnoloģijas, zaļināšana, zaļie tirgi un globālās vērtība aprits un citās saiknes starp vīdes un tirzniecības politikām BTN būtu. Mēs uzskatām, ka šī definīcija nozīmē ekonomikas izaugsmi, un tas nozīmē, ka ekonomika var izdarīt spiedienu uz vīdes jautājumiem. Līdz ar to šis BTN būs ar nozīmīgu lomu uh, Eh, vides jautājumu risināšanā, un tas ir jāuzskata vienlaicīgi kā vidas standartus uzlabojošs, kā pozitīvs vides pasargāšanas līdzeklis, kā arī rīks, kas paslīdz sasniegt globālos vides aizsardzības mērķus. Mēs esam izstrādājuši ilgtspējības rīku komplektu tirzniecības sarunās, kas palīdz labāk izprast eh, šos aspektus, atbalstīt sarunas un tuvināt vides un tirzniecības eh, kopienas, kā arī tie esam paredzējuši atsevišķus piemērus, kā izmantot šos mērķus, bet e šeit ir runa par, par eh, būvniecības vīdi, par vīdes jautājumiem, tirzniecības eh, noteikumiem, kas varētu būt ar um, eh, ietekmi uz vīdi. Tāpat es gribētu Eh, pasvērt, ka apkārtējā vide ir aspekts, kas iegūst aizvien lielāku uh, svāru ļoti daudzos nosacījumus. Ir vidas aspektu aizvien vairāk, nereti tie sasniedz 65, piemēram, 122 vienā no pēdējiem noslēgtiem nolīgumiem. Uh, bet arī tas ir ar saviem izaicinājumiem. Un tagad par šo BTN specifiski e, runājot, es gribētu uzskaitīt atsevišķas iespējas un izaicinājumus Vietnamas sakarā. Vietnama ir viena no valstīm ar vislielāko bioloģisko daudz Eh, veidību. Tā, to apdzīvo ap 10% pasaules eh, faunas, eh, faunas un floras, bet tā ir ļoti neaizsargāta klimata pārmaiņu dabas katastrofa priekšā. Mēs esam novērojuši nozīmīgus piesārņojušanas gadījumus pēc eh, straujās industrializācijas tomēr ir vērojams liels progress, eh, paplašinot atjaunīgās enerģijas, eh, stiprinot ķīmisko vielu un atkritumu pārstrādi, un mēs domājam, ka BTN varētu pozitīvās tendences stiprināt un negatīvās mazināt. Vietnams eh, ministra vietnieks jau runāja par regulatīvo ietvaru, bet es gribētu uzsvērt arī to, kā dažādas stratēģijas un darba plāni ir bijuši noderīgi, ir skaidrs skatījums uz 2050. gadu, kā arī E, Vietnam ir viena no pirmajām valstīm, kas ir izstrādājis darba plānu Parīzes vienošanās īstenošanai. Tāpat Vietnama ir ratificējusi daudzus vides konvencijas, taču jāuzsver tas, kā ieviešana ir nozīmīgs izaicinājums, it īpaši ņemot vērā uh, Eh, vietams pārēj no zem uz vidēju ienākumu ekonomiku ar daudz, vie, daudz vairāk resursiem pieejamiem, bet mazāku finanšu kapacitāti, lai ieviestu mm, ilgtspējīgas attīstības eh, mērķus. Un tagad atgriežoties pie saiknes starp vidas un tirzniecības politiku. Ilgtspējības ietekmes pētījums ir īstenots pirms dažiem gadiem attiecībā uz ASEAN nolīgumu, bet ļoti daudzi secinājumi ir būtiski šajā sakarā un norāda uz tiem izaicinājumiem tirzniecības nolīgumos, kas var novest pie dažādām negatīvām parādībām, kā pārlieka nozveja, piesārņošana, kā arī e, jānorāda, kā ļoti daudz slimību e, Vietnamā izceļās e, ūdens piesārņojuma vai nelikumīgas izciršanas dēļ. Vienlaicīgi, kā jau es sacīju iepriekš, ir būtiski E, skatīt šo BTN kā pozitīvu apkārtējās vides aizsardzības rīku, veicinot e, e, zaļo preču ražošanu un citas aspektus. Es tagad neuzskaitīšu visus nosacījumus pakārtai, lai ietaupītu laiku, bet uzsvēršu vēlreiz, ka BTN ir lieliska iespēja Uh, ciešai sadarbībai ar Vietnamu, lai veidotu jaunas zaļas eksporta iespējas, veidotu jau zaļās darba vietas, risinātu um, esošās negatīvās, mazināt esošās negatīvās parādības. Uh, atbalstīt MEA ieviešanu un veidot dialogu starp visām sabiedrības segmentiem, tā skaitā vidas aizsardzības eh, grupām. Un visbeidzot, eh, kādas būtu uh, rekomendācijas? Šis ir nozīmīgs rīks, lai stiprinātu kapacitāti, lai paredzētu um, Nu, konkrētus mērķus, jo, piemēram, ilgtspējīgas attīstības no, nodaļas vairāk ir ar ieteikumu nekā saistošas, un vajadzētu arī domāt par ieviešanas budžetu un, un uh, monitorēt. Uh, š, šo nosacījumu efektivitāti un stiprināt pūliņus, ja tie netiek pietiekami ievērot. Un arī no UN Environment eh, puses es gribētu piebilst, ka mēs esam ļoti gandarīti par to, ka šāda ieviešana ir paredzēta un ka ceram, ka tā būs veiksmīga. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs Selena Katella no Business Europe vecākā konsultante. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu un par iespēju Business Europe izklāstīt savu viedokli par šo nolīgumu. Business Europe ir jumta organizācija, kurā strādā, kas apvieno darba devējus un uzņēmējus 44 valstīs, kur Mums ir 39 eh, dalībnieki. Mēs atbalstām brīvu, bet taisnīgu tirzniecību, un tāpēc mēs atbalstām ambiciozo tirzniecības darba kārtību, ar kuru nāk klajā komisija. Ceram, ka varēsim uh, gūt labumu no eh, līdz šim īstenotajiem pūliņiem. Šeit ir trīs galvenie iemesli nolīguma atbalstīšanai un divi no tiem ir saistām ar strateģisko un ekonomisko kontekstu. Trešais ir saistāms ar pašu nolīgumu. Runājot par pirmu mojiem, apsvērumiem un atbalstot nolīgumu, mēs domājam par strateģisko dimensiju laikā, kad tirzniecības mēs saskaramies ar protekcionismu tendencēm, Eiropas Savienībā ir maksimāli jāstiprina saiknes ar Dienvidaustrumāziju, ļoti dinamisku reģionu, un Vietnama pati ir jauna, dinamiska valsts ar praktiski simts miljoniem iedzīvotāju. Tā pēdējo piecu, sešu gadu laikā ir ar ļoti labu izaugsmas līmeni. SVF lēš 6,8%, kas ir ļoti spēcīgs procents pār, eh, līmenis pagājušā gadā. Šis ir pirmais nolīgums ar attīstības valsti un domājam, ka tas var būt kā paraugs uh, un viens no pamatakmeņiem eh, starp reģionu nolīgumam Eiropas Savienībai un ASEAN valstīm. Un mēs, mūsu Tad, kad šie reģi, starpreģionu vai multilaterālie nolīgumi nedarbojas, tad mēs izmantojam divpusējos nolīgumus, bet reģionālie starpreģionu nolīgumi būtu ļoti nozīmīgi tīpaši mazajiem uzņēmumiem, un mēs par to domājam perspektīvā. Tāpat mēs domājam par konkurenci. Um, ka Vietnama ir iecerējusi izmantot šos nolīgumus kā izaugsmes rīku, uh, Tā ir uzsākusi vienošanās ar daudzām valstīm, un Eiropas uzņēmumiem nāksies saskarties ar konkurenci no citiem uzņēmumiem no citām valstīm. Tāpat arī jaunā transpacifiskā partnerība virzās un mēs eh, atrastos neizdevīgākā situācijā nekā citi, ja nebūtu nolīguma vispār, vai tas iestātos vēlāk nekā ar citiem. Es eh, Tagad eh, neskatīšu pa nodaļām eh, visus aspektus, kas būtu izdevīgi Eiropas uzņēmumiem, bet ieskaciešu galvenās līnijas. It īpaši būtiski ir eh, tarifu liberalizācijas schēma Mums ir atsevišķiem projektiem, produktiem līdz 45% tarifs, tāpat ir jādomā par importu, Vietnama ir svarīgs avots, un mēs nedrīkstam domāt par tirzniecību kā eksportu. Mums ir vajadzīgs arī eksports, izējumateriāli, um, pusfabrikāti, ko pēc tam var pabeigt uh, apstrādāt Eiropas uzņēmumos. Valsts iepirkumi ir ļoti ambicioza nodaļa. Mēs uh, vēlamies, lai citas valsts, vēlētos, lai citas valstis būtu tikpat ambiciozas. Vietnama ir eh, apņēmusies visās ministrijās un valsts struktūrās, um, lielākais pilsētās, uh, bet uh, piesaistīt eh, tās eh, lieliem projektiem un dot iespēju eh, piedalīties konkursos Eiropas uzņēmumiem. Runājot, piemēram, par ļoti nozīmīgo dzel valsts dzelzceļu uzņēmumu. Tā, tā ir svarīga nodaļa. Cita svarīga nodaļa ir valsts uzņēmumi. Vietnama ir daudz darījusi, lai pārveidotu ekonomiku tirgus ekonomikā, bet valsts vēl ir ar nozīmīgu lomu un mūsuprāt eh, BTN ir iecerēts pareizā virzienā. Mūsuprāt, šis ir ļoti labs piemērs, un Eiropas uzņēmumiem ir svarīgi konkurēt uz vienotiem nosacījumiem ar vietējiem uzņēmumiem. Tālāk intelektuālā īpašuma tiesībās ir uh, paredzēti labi nosacījumi. Le, leģislatīvā puse ir pozitīva, bet vairāk būs jādomā par īsta ieviešanu. Tāpat ļoti daudz jau tika pateikts par reformām, kuras reforma īsteno. Ir izstrādāta skaidra ceļu karte un es piedalījos, lai labāk izprastu tirdzniecības attīstības sadaļu, piedalījos eh, sanāksmēs, kur strādā konsultatīvo grupu sekretariāti. Un šīs sanāksmes mērķis bija, eh, mums piedalījās Vietnamas dalībnieki no Tirzniecības ministrijas, darba ministrijas un bija interesanti izprast, kā tiek eh, monitorēta šo eh, nodaļu īstenošana, kā, kā Vietnama var um, palīdzēt izveidot pareizās struktūras ieviešanai. Noslēgumā es uzskatu, ka nolīgums ir labi iespēja izaugsmai Eiropas Savienībai, Vietnamai un ilgtspējīgai attīstībai. Un mums ir vairāk iespēju strādāt pareizā virzienā ar nolīgumu nekā bez. Paldies! Thanks a lot to all the experts. Paldies visiem ekspertiem par šo visaptvarošo izklāstu. Un, manuprāt, šeit bija ļoti interesanti un tālajoši aspekti. Mēs nonākam līdz uzklausīšanas beigām, un tagad es došu vārdu vispirms cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētājiem. Neatvainojiet, vispirms izskanēs jautājums. Mūsu laiks ir ļoti ierobežots. Ja šis ir specifisks jautājums konkrētam ekspertam, uzdodiet to uz ļoti īsi Lohvīlers kundzēm. Paldies, priekšsēdētājs! Šoreiz es izteikšos kā afet referente pār nolīgu, Vietnams nolīgumu. Sirsnīgi apsveicu! Vietnams tautu, kura ir spējusi nodrošināt tādu izaugsmi, tiesības uz pārtiku, uz mājokli tik daudz iedzīvotājiem. Bet norādu, ka šeit nav pretrunas, ja jūs uzlabojat pilsoniskās un politiskās tiesības stāvoklis uzlabojas un ekonomiskā izaugsme un pilsonisko tiesību augšupēja nav pretrunā viena ar otru. Tirzniecības komisāri Malmstrēm tikās jūnijā ar Vietnams ministru, bet pagaidām mēģinājumu uzlabot cilvēks eh, tiesību stāvokli paliek uz papīra. Iespējams, jums ir plāns ratificēt līdz novembrim trīs atlikušās SDO konvencijas. Es ceru, ka termiņi tiks ievēroti. Diemžēl cilvēktiesību stāvoklis valstī atsevišķās jomās pasliktinās, ir vairāki apziņas ieslodzītie, kuri ir atbrīvojami. Cilvēktiesību, reliģiskie, citi aktīvisti sistemātiski tiek iebēdēti, sisti, arestēti, viņiem tiek piespriesti ilgstoši cietuma sodi. Un tālāk pār uh, eh, vīdī par eh, cīņu pret piesārņojumu ir bijuši projekti, kas nopietni ietekmēši lauku iedzīvotājus 16. gadā tūkstošiem e, zvejnieku nācās e, meklēt citu dzīves vietu pēc e, e, Taivānas uzņēmuma izraisītas vides katastrofas. Tomēr PT, BTN eh, eh, pārēdz iespē, eh, varenas pārmaiņu sviras un pagājušā mēnesī 32 deputāti rakstīja augstai pārstāvei, lai noteiktu tos cilvēktiesību kritērijus, kas Vietnamā ir jāizpilda līdz BTN noslēgšanai. Vēl ir citas bāžas - cilvēktiesību eh, nodrošināšana, tiesības investoriem, pilsoniskās sabiedrības monitoringa mehānisms un problēma risināšanas mehānisms investīciju gadījumā, kas eh, negatīvi ietekmētu cilvēktiesības, būtu neaizpildīts eh, čeks. Uh, cilvēktiesību pārkāpšanai. Es tāpēc aicinātu protokolu, aicinot visas eh, puses ievērot cilvēktiesības. Turklāt cilvēk, eh, pilsoniskās sabiedrības uzraudzības mehānisms cilvēktiesībām ir jāizveido, lai varētu risināt eh, stāvokli tad, kad investīcijas negatīvi ietekmē cilvēku tiesības. Noslēgumā piebildīšu, ka tad, kad NVO var rīkoties neatkarīgi, tām ir jādod iespējas be, rīkoties bezbailēm un neatkarīgi. Es ceru, ka jūs šo vēstījumu paņemsiet sev uz mājām no cil, ārlietu un cilvēktiesību komitejas, un mēs arī sekosim tam, vai notiek uzlabošanās. Paldies! The ambassador, the new ambassador of Vietnam, very short jaunais eh, Vietnams eh, vēstnieks. Vienu minūtu. Cik minūtes man ir atļauts uzstāties? Es gribu reaģēt uz cilvēktiesību eh, jautājumiem, vai es varu 5 minūtes runāt? Nē, mums 8.30 jābeidz sanāksme, saka priekšsarētājs. Mums vēl referentam jādod vārds. Jūs jau, var, varbūt jūs divpusēji varat uz to reaģēt. own countries, including some European members. Es uh, uzskatu, ka cilvēktiesību situācija nevar tikt aprakstīta uh, kā ideāla. Mums ir nepieciešama līdzsvarota pieeja, kur ir jāatspoguļo ar, arī progress Un saistībā ar ANO ir apspriesti di divi jautājumi. Vietnama vairs nav sarakstā starp valstīm, kur notiek sistemātiski un smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Vietnama nav arī to valstu sarakstā, kur nepieciešama speciāla tehniskā palīdzība šajā jomā, kā to norādījis cilvēktiesību padomu ANO un ANO nekad nav sagatavojis un publiskojis rezolūciju par cilvēku tiesību pārkāpumiem Vietnamā. Attiecībā uz cilvēktiesību padomus pārskatīšanas procesu Vietnama ir pārņēmusi vairāk 80% no ieteikumiem, eh, tā skaitā no Eiropas Savienības dalību valstīm. aptuveni 65 un 70% daudzām valstīm. Mēs aicinām Eiropas valstis pa, janvārī, 19. gada janvārī, turpināt šo sadarbību ar Vietnamu cilvēktiesību jautājumā. Vai varētu vēl vienu minūti? Nē, nē, nē, nē. jums būs iespēja divpusēji ar parlamenta deputātiem to panākt. Un noslēgumā Zahradila kungam vārds. Priekšsēdētāji kungs pavisam īsi. Kā jau es sacīju iepriekš, šis ir svarīgs moments ratifikācijas procesā. Protams, ka mums ir nepieciešama atklāta un caurskatāma diskusija par abiem nolīgumiem un visām sadaļām. Eh, Viedokļu apmaiņai jābalstās faktos, Un mums jābūt gataviem pieņemt eh, lēmumus eh, padomē un Eiropas parlamentā, lai sekmīgi pabeigtu šo procesu, jo es uzskatu, ka uzņēmumi abās pusēs to sagaida. Eiropas Savienībai šobrīd ir unikāla iespēja būt globālajiem līderim tirzniecības jomā laikā, kad pieaug protekcionisms daudzās vietās, tas ir vairāk kārt atkārtots. Uh, ka šī ir unikāla iespēja Eiropas Savienībai. Šis brīdis ir pienācis, un mēs nevaram atļauties eh, to izniekot. Paldies! Paldies! Šī bija pirmā diskusija ratifikācijas procesā. Mēs eh, dzirdējām daudz dažādus aspektus, un, protams, ka parlaments sekos šiem dažādajiem aspektiem Eh, pārbaudot arī pašu nolīgumu un beigās balsojot par to. Un esmu pārliecināts, ka visi šodien eh, saņēma mājas darbu. Un cerams, ka šis eh, mājas darbs tiks izpildīts, lai beigās būtu labs rezultāts. Paldies visiem, paldies ekspertiem!